Possiamo iniziare? Avete tutti la carta di voto? Vai visiem ir balsošanas kartes. Procederemo subito ai voti. Tādā gadījumā sāksim nekavējoties balsot. Vispirms kaut ziņojums. Un pēc tam karonas ziņojums. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartes. Mēģināšu organizēt balsošanu pēc iespējas ātrāk. Tātad iesildiet pirkstiņus. Thank you. Io procederò alla lettura soltanto dei. Nu- es gluži vienkārši nosaukšu grozījumu numurus. Tātad sāksim. Grozījums viens par. Pret. Nē, saka priekšējātais, es atvainojos. Tātad pirmais grozījums. Sākam balsot, jo balsojam, protams, elektroniski. Votato. Voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. <coughs> Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot.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 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Atsevišķi par pirmo daļu. Sākam balsot par pirmo daļu 17. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai ir kādi komentāri no sociālas puses? Tātad um, balsojam vēlreiz par 30. grozījumu. Sākam balsot. 30. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Priekšsēdētāji, par 31. būtu jābalso. Nē, es atvainojos, saka deputāte, es kļūdījos. Tātad turpina priekšsēdētājs. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.

Tagad 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss grozījums numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 63. pieņemts. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. Tātad 65. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Septiņdesmit ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balsi. Viens balss pārsvar. Tagad 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē? Nav? No? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ne, 85. saka priekšsēdētājs, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit devītais. Astoņdesmit devītais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. atkrīt. Tagad 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. Sākam balsot par 120. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. 127. saka priekšsēdē. 127. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Sākam balsot par 132. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. Sākam balsot par 138. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 140. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. Sākam balsot. Beidzam balsot. 144. pieņemts. 145. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 148. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Sākam balsot par 148. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim kopā par 149 un 150 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par vītas komitejas grozījumiem. Pirmais grozījums. Pirmais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstipri at, apstiprināts. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trešais grozījums ir pieņemts. Un tagad sastais grozījums. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākām balsot par desmito. Beidzam balsot. Desmitais grozījums ir pieņemts. 11. Joprojām par vīdes grozījumiem. 11. sākam balsot. 11. grozījums sāk. Beidzām balsot. 11. ir pieņemts. Un tagad 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15. ir pieņemts. 16. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17. grozījums pieņemts. Un visbeidzot 19. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums par ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skotā ziņojums ir apstiprināts. Ap, apsveicam uh, Skotā kungu. We'll go quickly to the other one. Eh? Yeah.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 So your Italian is getting very well. <laughs> well I try. You should But stay at least 10 years. Yeah. <laughs> Iniziamo con gli emendamenti al rapporto Caronna. Sākam tagad um, par grozījumiem. Balsot par koronas ziņojumu grozījumiem. Lūdzu, sāksim balsojumu, godētā Maginis kundze. Albert, viss ir šeit. Sākam ar pirmo grozījumu. Ašvort. Balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsojam par septīto. Balsojam par uh, koronas uh, ziņojumu. Sākam balsot par septīto, septīt, beidzam balsot. Pieņemts septītais. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad divās daļās balsosim par devīto grozījumu. Balsojam par devītā grozījuma pirmo daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Devītā grozījuma pirmais, uh, pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Desmitais grozījums pieņemts. Vienpadsmitais grozījums. Sākām balsot par 11. grozījumu. Beidzam balsot. 11. grozījums noraidīts. 12. Sākam balsot. Par 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 14. Sākam balsot par 14. Beidzam balsot. 14. grozījums ir noraidīts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15. grozījums ir pieņemts. Balsosim par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais kompromiss ir pieņemts. Balsosim par otro kompromisu. Sākam balsot par otro kompromisu. Beidzam balsot. Otrais kompromiss pieņemts. Un tagad 24. grozījums. Sākam balsot par 24. Beidzam balsot par 24. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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

32. grozījums noraidīts. 33. Sākam balsot par 33. Nu, beidzam balsot ap. Pieņemts. 34. Maginas eh, kundze vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji pavisam nelielas izmaiņas redakcijā. Tātad grozījumā mēs sakām galvenokārt metāns un oglika dioksīds. Pirms biometāns, pirms vārdiem biometāns. Con questa precisazione apriamo. Labi, ar šādu precizējumu balsojam par 34. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. Sākam balsot par 35. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Sākam balsot par 36. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trešais kompromiss grozījums ir pieņemts. Tagad 42. Magīnes grozījums. Sākam balsot par 42. Beidzam balsot. 42. grozījums ir apstiprināts. Pieņemts. 43. Balsojam par 43. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44. pieņemts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45. ir pieņemts. 46. sākam balsot. 46. grozījums beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 48. Nikolesko, 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48. grozījums. Noraidīts. 49. grozījums divās daļās. Balsojam par 49. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. vai nē? Nē, pirmā daļa ir atcelta. Tad balsojam tikai vienīgi par 49. grozījumu otro daļu. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. Sākam balsot par 50. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad gala balsojums par Karona kunga ziņojumu. Sākam balsot par visu ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. Apstiprināts, pieņemts, apsveicam Karonas kungu. Proseguiamo? Turpinām. Cari colleghi, dobbiamo andare avanti. Nu, godate colleghi, ņemiet vietas. Abbiamo, intanto vi informo che nella riunione con i coordinatori abbiamo nu, Rīt mums bija koordinātors sanāksme. Nu, godīgi kolēģi, lūdzu. Grazie, Mark! Paldies, Mark! Jāteic, ka koordinātoru sanāksmes laikā šorīt mēs pieņēmām lēmumu eh, komisijai iesniegt mutisko jautājumu, lai iekļautu lauksaimniecību 2020. gada stratēģijā. Protams, ja tam piekrīt priekšsēdētāja konference, lai tādējādi mēs varētu nākamajā plenāra sēdē par šo jautājumu izvērst debatas vismaz vienā no nākamajām plenāru sēdēm par uh, lauksaimniecību Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā. Vai ir kādas iebildes no jūsu puses par uh, mūsu pieņemto lēmumu šī rīta koordinātoru sanāksmē? Ja iebildumu nav, tad aicinu grupu sagatavot rezolūcijas projektu. Un kopīgu projektu, lai varētu noslēgt debatas par šo jautājumu. Labi? jo ir ļoti svarīgi, lai lauksaimniecība um, būtu iekļauta 2020. gada stratēģijā. Un tagad mēs skatīsim tos punktus, kurus neskatījām vakar. Mēs um, skatīsim komisijas paziņojumu par uh, dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanu. Es zinu, ka komisija šeit ir paredzējusi jaunu pieju, lai varētu novērst šādu veidu katastrofas kopienas līmenī. Nevis kundze, kas ir mūsu, atzinām, sagatavotāja, uzsvēra galvenos principus, kādī komisijai būtu jāņem vērā tieši no lauksaimniecības puses nepieciešamie efektīvi instrumenti riska pārvaldībai, dažādi preventīvie pasākumi, uh, nu, vairs, piemēram, plūdes, mēža ugunsgrēks un tam līdzīgi, un arī kopienas programmas īstenošana, paredzot atbilstīgu finansējumu, lai šīs programmas varētu īstenot. Aicinu Patrāna Neves kundzi izteikties, lūdzu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlos uh, sveikt šeit Eiropas komisijas pārstāvis un arī mūs, uh, mūsu komitejas uh, biedrus. Pirmkārt, es uh, paskaidrošu, kādēļ nepiedalījos sēdē vakardien. Tas bija saistīts ar um, ļoti slikto laiku, ko bija atcelt vairāki lidojumi, un tādēļ man nebija iespēja ierasties uz uh, komitejas sēdi vakar pēcpusdienā. Es vēlos uh, atvainoties jums par eh, to, ka tas varētu varēja radīt eh, nams eh, nērtības un pateicos priekšsādātājiem un arī kolēģim par to, ka mums dodat iesp man dodat iespēju iepazīstināt jūs ar atzinumu projektu šodien par kopienas pieeju dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanu. Kā jūs zināt, tad šis jautājums nebūtu nav jauns jautājums Eiropas institūcijās. arī parlaments un arī mūsu komiteja, lauksaimniecības komiteja un lauka attīstības komiteja ir par to jau runājusi. Iepriekš, diemžēl, es uzsveru, diemžēl, šis jautājums joprojām ir aktuāls. Mēs visi apzināmies to, ka uh, šis jautājums vēl nav atrisināts, un Portugāle, mana valsts, ir uh, ļoti uh, smagi cietusi e, šogad e, šī ziemas laikā, 2009. gada decembrī. Atgādinu, ka e, bija ļoti spēcīgi, ļoti spēcīgas vētras austrum daļā. Vējš bija ārkārtīgi spēcīgs, radīja ļoti smagu ietekmi arī uz lauksaimniecību, ietekmi uz esošo situāciju, arī uz uh, turpmāko ražu. Un ir arī jāmin uh, plūdi vai ārkārtīgi spēcīgs lietus, kas uh, skāra Madēras salu un tas uzsver tikai un vienīgi, cik šie attāli Eiropas Savienības reģioni ir uh, ievainojami. Šo ievainojamību vēl vairāk pastiprina dabas katastrofas, un, protams, tam ir ļoti negatīva ietekme uz ekonomiku un šo reģionu sociālo dzīvi. Par šo pašu ziņojumu, ar kur vēlos nākt klajām Un ņemot vērā, ka jautājums ir ļoti plašs. Un ka ir ļoti uh, liela daudzveidība arī attiecībā uz reģioniem. Man, protams, bija jāizdara um, izvēle, jānosaka, kādas tad būs prioritātes, kādi, manuprāt, ir vissvarīgākie aspekti. Uh, attiecībā uz šo pirmo atzinumu projektu. Pēc būs mūsu pirmā viesas viedokļa apmaiņas par šo ziņojumu. Es a, aprobežojos ar a, jautājumiem, kur ir tieši saistīti ar lauksaimniecību, jo mēs ļoti labi zinām, ka uh, Šis jautājums tiek skatīts arī citās komitejās, tādēļ šeit es galvenokārt esmu koncentrējusies uz jautājumiem, kuriem ir tieši saikne ar lauksaimniecību un arī ļoti īsi un uh, lakoniski mēģinu norādīt, kādi tad ir šie būtiskākie punkti. Protams, ka šos jautājumus var skatīt vēl plašāk, bet, nu, ir jānosaka tomēr zinām ierobežojumi. Un, manuprāt, tas galvenais tomēr tiek atspoguļots atzinuma projektā. Jums ir jau bijusi noteikti iespēja iepazīties ar šo tekstu, un jūs redzat, ka šeit ir vairāki punkti. Piemēram, pirmajā tiek runāts, ka nevar uh, nošķirt uh, preventīvus pasākumus un arī eh, šo intervenciju iesaistīšanos. Mēs nevaram runāt bez, eh, no, eh, par novēršanu, runājot par intervenciju. Tādēļ pirmajā punktā tieši arī to uzsveru, kā abi šie pasākumi, novēršana un intervencija, ir ļoti cieši saistīti un savstarpēji nešķirami. Es runāju arī par citiem, inici citām iniciatīvām, kuras ir uzsākt šajā jomā un arī min mūsu komitejas vēlmi izstrādāt atbilstīgu likumdošanu, tiesību aktus, kas ļautu uh, nodrošināt globālu vispārīgu pieeju šīs problēmas risināšanai, lai varētu apkopot jau izdarīto, lai to struktūrētu, padarītu mūsu darbību efektīvāku kā arī noteikt minimālās normas, minimālos standārtus šajā jomā. Tāda ir mūsu arī iespēja rīkoties un vienmēr e, par šo kontekstu runājot, es arī piedāvāju izveidot e, datu bāzi par katastrofu atstāto ietekmi uz e, ekonomiku un sociālo dzīvi lai varētu šo ieteikumu mazināt un identificēt problēmas un arī, galveno, un arī uzskaitīt galvenās riska zonas un pieņemt efektīvus pasākums šiem identificētajiem reģioniem. Un tādējādi mēs te nākam klajā ar ātru reakcijas vienību, ar šādu priekšlikumu, lai šī vienība varētu nodrošināt koordināciju Eiropas Savienības līmenī gan runājot par novēršanu, gan intervenciju, nevajadzētu arī aizmirst, ka šajā ātrās reakcijas vienībā ir jāiekļau arī lauksainiecības nozares pārstāvi, kas varbūt dažkārt ir aizmirsti. Un šie pirmie trīs punkti ir visai uh, plaši, un šeit es galvenokārt uzrakstu un uh, attēloju kontekstu, bet pēc tam, eh, jau sākot ar ceturto punktu, es runāju par ļoti konkrētām lietām. Šeit mēs uzskaitām galvenos katastrofu veidus, galvenos šos fenomenus, un mums to ir ļoti daudz. Un tos mēs visus varētu šeit uzskaitīt, bet, nu, mans eh, uzskaitījums galvenokārt balstās uz to, kādas tad šīm katastrofām ir ietekme uz ekonomiku un cilvēku dzīvi. Tādēļ arī šis uzskaitījums ir visai lakonisks un arī runā par lauksaimniecības um, labumiem, ieguvumiem un par nepieciešamību aizsargāt lauksaimniecības uh, ražošanu, lauksaimniecības aktivitātes kopumā. Mums runāja arī specifiskāk par mežiem. Un šeit arī tāda pati loģika, mežu nozīmība, kā divi varētu būt preventīvie pasākumi. Devītajā punktā gribētu šeit precizēt, šeit minētā regula 12.57.99. 99. 9. punktā. Šo regulu ir jāizstāj ar jauno regulu 12.57.99. 1698 slīpsvīta 2005. Šeit es uzsveru ūdens uh, jautājumu, ūdens, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem arī vidas jomā un kam ir ļoti tieši ietekme uz lauksaimniecību, gan runājot par plūdiem, gan par sausumu. Tādēļ es to īpaši šeit izceļu. Un visbeidzot, vēl divi punkti, kas, manuprāt, ir absolūti fundamentāli. Pirmkārt, apdrošināšana un solidaritātes eh, fonds, kādu nodrošinājusi Eiropas Savienība. Vispirms par apdrošināšanas schēmām. Galvenais ir tas, ka šajā jomā mums ir jānāk lajā ar konkrētiem risinājumiem, lai visiem lauksaimniekiem būtu apdrošināšana. Mēs zinām, ka dažādās dalību valstīs lauksaimniecības uh, nozīmība ir atšķirīga. Un šī apdrošināšana attiecas gan uz ražošanu, gan uz iekārtām, un tad šī atšķirības starp dalību valstīm arī rada uh, produktivitātes atšķirību un ienākuma apjoma atšķirību mūsu lauksaimniekiem. Tādēļ šeit ir tāds papildus uh, faktors, kas uh, veicina šo konkurētspējas nevienlīdzību. Es uz to uzsveru šava, savā tekstā, un tas ļoti būtiski. Nevajag aizmirst, ka ir arī citas valsts, kuri mūsu tiešie konkurenti, kuri arī uh, šādā veidā strādā. Kas attiecas uz solidaritātes fondu un uz citiem pieejamiem fondiem, lai palīdzētu šādu katastrofu gadījumā. Es šeit galvenokārt akcentu lieku uz eh, šo fondu, kuram ir jābūt pieejamam katastrofu. Kad notiek katastrofas, ka šajā fondā ir jāparedz daļa, kas būtu paredzēta tieši novēršanai, prevencijai, lai uh, eh, tuvā ilgākajā laikā, īstermiņā un ilgākā termiņā, lai šādu katastrofa ietekme samazinās. Tad jādomā arī par citām katastrofām, kuras ietekmē lauksaimniecību, piemēram, sausums. Šī ir, š, tas ir tāds ļoti progresējošs process, ir ļoti grūti pateikt, kad sausums sākas un kad tas beidzas. Tādēļ uh, daļa fonda naudas ir jāatvēl tieši novēršanai, jo sausums ir uh, rada tiešām lielu uh, katastrofu un kaitējumu lauksaimniekiem. Un visbeidzot, noslēgumā un par dažiem reģioniem, kur uh, šīs katastrofas notiek ļoti bieži. Un reģioni, kur varbūt neiekļaujas sociālā fonda noteiktajos parametros, kritērijos. Uh, Taču šie reģioni ļoti cieši no katastrofām. Tas, piemēram, arī Madeiras salas gadījumā. Tā ir ļoti maza sala. Un tur notikusi uh, katastrofa, iznīcina visu ekonomiku un arī visu sociālo dzīvi. Šis, šajā ziņojumā ir mēģināts arī iekļaut arī ieguld Dījums kāds sniedza kolēģi pirmajā viedokļa apmaiņā. Vēlos atgādināt, ka vairāki svarīgi punkti, kā mē, Eiropas meža politika, Eiropas Savienības arī atbalsts sausam novēršana, Eiropas Savienības solidaritātes fonds, citi instrumenti. Eiropas Savienības ātrās um, reakcijas vienība arī eh, cilvēku pārvākšanās uz pilsētām, mežu stādīšana. Šeit ir jānodala ziemeļu un dienvidu meži. Tie visi jautājumi tik skatīti, un es uh, tos ņēmu vērā, izstrādājot tekstu. Bet, nu, protams, ņemot vērā, ka uh, man ir jāizvēlas prioritātes, tad varbūt es eh, neesmu katru jautājumu attīstījis tik padziļināt, kā to vēlējās kolēģi, bet es noteikti ņem vērā jūsu sacīto. Un arī viedokļu apmaiņu, kāda mums bija ar komisiju. Es pateicos visiem kolēģiem un visiem tiem, kuri sniedza savu ieguldījumu šeit darbā. Es domāju, ka pavisam drīzā nākotnē mēs varēsim padziļinātāk skatīt aspektus, kādi šeit minēti. Varētu iekļaut arī citus elementus, kuri nav bijuši līdz šim pietiekami apskatīti, piemēram, pārtikas piegādi, pārtiks nekaitīgumu. Un kā šīs katastrofas var ievērojami apdraudēt pārtiks piegādi, vai arī citi jautājumi, lauksaimniecības uh, ieguldījums uh, vīdes kvalitātes uzlabošanai un ūdens resursu uzlabošanai. Nu, tas viss būtu jāmin. Bet jūs saprotat, ka telpa šeit ir visai ierobežota un tādēļ neesmu izskatījusi pilnīgi visus no šiem punktiem. Bet, protams, darīsim visu, lai gala ziņojuma versija varētu apmierināt visus. Paldies! Grazie, grazie Marija Patrau Neves. E adesso iniziamo. Lielas paldies, Marija. Tagad mēs varam pievērsties debatēm. Daudzi jau ir pieteikušies runāt. Frāns Karsīs, kundze. Jā, es pieteicos runāt. Es vēlējos pateikties uh, Petrau kundzei par viņas ievadvārdiem šim ziņojumam. Šis uh, ziņojums ir ļoti aktuāls, ņemot vērā notikumus eh, pēdējo nedēļu laikā Madērā un Kanārijas salās. Mēs redzam, ar kādām katastrofām mums ir jāsaskarās šajos attālajos reģionos. Kļūst arvien sarežģītāk rast risinājumus šīm zonām, it īpaši, ja notiek eh, kādas katastrofas tajā pašā laikā arī kontinentā. Es vēlējos vienkārši paust savu līdzjūtību to cilvēku tūniekiem, kas nesen ir zaudējuši savas dzīvības šajos, eh, šajās katastrofās. Es uzskatu, ka Patrau kundze ir ņēmusi vērā ļoti daudzus aspektus šajā ziņojumā, un tas ir ļoti būtiski. Ļoti būtiski ir sadarboties arī ar vīdes komiteju. Ir svarīgi, lai mums būtu visaptveroša stratēģija cīņai pret eh, katastrofām visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāizstrādā protokols, kas garantētu solidaritāti starp visām dalību valstīm šādu katastrofu gadījumā, Mums ir jāzina, kas ir jādara plūdu gadījumā, mums ir jāzina, kā rīkoties mežagunsgrēku gadījumā. Ir jāizstrādā šādi plāni arī turpmākām katastrofām. Nākamais ir izstrādāts priekšlikums eh, direktīvai par meža uh, ugunsgrēkiem, kā arī sausumam. Es uzskatu, ka šeit ir vajadzīga labāka koordinācija starp dalību valstīm. Ir jānodrošina sadarbība arī ar kopienas iestādēm. Pēdējā laikā ir bijis tā, ka sistemātiski tiek runāts par diviem tematiem, proti ir ja, tiek runāts par uh, meža aizsardzību un par uh, sausumu. Uh, Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu kaut ko darīt uh, meža ugunskrēku un sausuma novēršanā. Manuprāt, ir pavisam absurdi, ka parlaments nav iesaistīts šajās komisijas sarunās. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir izvēlēts pareizais rīcības veids. Tāpat būtu svarīgi, lai komisija izstrādātu pētījumu kopā ar uh, klimata pārmaiņu tematu. Ir jāveic pētījums, ir jā, jāizstrādā ietekmes izvērtējums, tā lai mēs saprastu, e, kādi finanšu līdzekļi mums ir vajadzīgi. Tāpat arī mums ir jādomā, kādi novēršanas un pielāgošanas pasākumi ir jāveic. Noslēgumā meža politika arī ir ļoti būtiska. Mums ir jādomā par to, kā aizsargāt mežus. Mums ir jādomā, kāda ir lauksainiecības loma lauku attīstībā kā mēs varētu novērst meža ugunskrēkus. Es domāju, ka mēs varam daudz ko darīt eh, dabas katastrofu novēršanā. Liels paldies Garsijas kundzei. Tagad man Gīneses kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies referentē par ļoti detalizēto prezentāciju. Vēlējos pieminēt dažus punktus, īpaši apdrošināšanu. Mums ir jānosaka, kas ir valsts apdrošināšana, kas ir privātā apdrošināšana. Uh, regulā par valsts palīdzību, 8. pantā, tas ir 2006. gada regulā, ir ļoti konkrēti noteikts, ka no šī gada janvāra, ja vien lauksaimniekam nebūs apdrošināšanas par zaudējumiem, kas tam ir radušies, tāpēc, ka ir bijusi slikta raža, tad uh, dalībvalsts varēs samazināt uh, viņam pienākošo summu uz pusi. Es nedomāju, ka ir pietiekami daudz uh, pieejamas apdrošināšanas, ko lauksaimnieki varētu izņemt. Es domāju, ka mums būtu jāsaņem paskaidrojums no komisijas par šo konkrēto punktu, jo tas ir saistīts arī ar šo ziņojumu. Esmu nosūtījusi vēstuli komisijai, taču es uzskatu, ka tas ir pietiekami svarīgs jautājums, ja tīpaši mēs domājam par KLP nākotni. Mums ir jādomā par apdrošināšanu un riska pārvaldības jautājumiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pievērst tam īpašu uzmanību. Otrs punkts par solidaritātes fondu. Vairākas dalībvalstis ir, eh, par tu, ir to izmantojušas. Mums vajadzētu domāt par nosacījumiem. Varbūt šis fonds ir pārāk ierobežojošs. Varbūt mums nav pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs varētu nosekt visas katastrofas, kas notiek. It īpaši runājot par plūdiem, ja mēs paskatāmies uz plūdu direktīvu un tās detaļām, ja tā tiks īstenota, tad tai, protams, vajadzētu novērst problēmas, taču, manuprāt, eh, tam ar, vēl ir vajadzīgs laiks, mums ir jāskatās, kā šo direktīvu varēs ieviest. Pēdējais punkts. To ir pieminējuši ļoti daudz cilvēki, kas, ar ko es esmu runājusi. Tas skar arī šīs nedēļas katastrofas. Vai ir m, mm, Eiropas Savienībā kāda, kāda slimnīca vai ciemats, kas varētu nodrošināt šādus pakalpojumus un lai to varētu darīt laicīgi, lai nevajadzētu iesaistīt šeit vairākas dalībvalstis. Manuprāt, šādu iespēju pašlaik nav. Mums vajadzētu izskatīt šādu jautājumu. Varbūt tas tā neatiecas uz šo konkrēto ziņojumu, bet es uzskatu, ka mums ir arvien vairāk krīžu un dabas un cilvēku radītu katastrofu, un tieši tāpēc mums vajag līdzekļus, kā palīdzēt cilvēkiem, kas cietuši šādās katastrofās. Vēlreiz paldies referentei. Lielas paldies Magineses kundzei Lavija vārds. Lielas paldies, priekšādētāji. Es arī vēlētos pateikties Petrā un Neveses kundzei par viņas ieguldīto darbu. Viņai nebija pārāk daudz laika, tajā pašā laikā viņa ir izskatījusi daudz dažādus jautājumus, runājot par kopienas pieeju dabas katastrofām. Es vēlētos pievērsties tikai vienam punktam, ko uzsver Nevesas kundze. Es uzskatu, ka tas ir mūsu uzmanības vērts. Šeit ir runa par eh, Dienvidu Eiropas reģioniem un par nepieciešamību novērt pavasarī un vasarā. Ņemot vērā kopēju lauksainicības politiku, tad uh, ja tiek aprēķināti, aprēķinātas prēmijas, tad eh, tas tiek darīts balstoties uz lieliem izdevumiem, kas eh, zemnieku saimniecībām rodas, tad, kad tās eh, pielāgojas vides apstākļiem. Es domāju, ka mums vajadzētu šajos aprēķinos ņemt vērā visus izdevumus ko veids saimniecības, lai novērstu šādas katastrofas. Tas šīm saimniecībām ir ļoti būtiski vasaras periodā Dienvidu Eiropas reģionos. Tas ir minēts 9. punktā, un es gribētu teikt, ka šeit ir vajadzīgs jauns aprēķina modelis šiem, šīm prēmijām, jo galu galā šīm saimniecībām ir daudz lielāki izdevumi, lai novērstu katastrofas. Uh, Mums ir jāveicina tas, lai šīs saimniecības, kas atrodas mežagunsgrēku riska zonā, pieņemtu tādas metodas un tehnoloģijas, kas tām ļautu aizsargāties no mežagunsgrēkiem. Es patiešām uzskatu, ka šie izdevumi nebūtu pārāk lieli, tie neprasītu pārāk daudz finanšu līdzekļu, tas taču tas tajā pašā laikā būtu ļoti efektīvi, tas ļautu mums samazināt meža ugunskrēku apjomu. Es piekrītu arī Magineses kundzes teiktajām par apdrošināšanu. Es uzskatu, ka ir jāiegulda īpaši pūliņi, lai uzlabotu apdrošināšanas izmantošanu visā Eiropas Savienības teritorijā. Lielas paldies Hačevoski kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos sveikt Nevišas kundzi par šo izcilo atzinuma projektu. Vēlētos teikt sekojošo. Tad, kad situācija kļūst smaga, tad jūs iepazīstat savus īstos draugus. Es domāju, ka šāds teiciens pastāv ikvienā valodā. Taču es gribētu paust arī savu solidaritāti Um, Madēras cilvēkiem. Tad, kad rodas šādas katastrofas, tad mēs saprotam, kurš tad ir mūsu īstais draugs, un šis draugs mums šajā brīdī ir ļoti vajadzīgs. Lisabonas līgums paredz dziļāku integrāciju, tieši tāpēc mums būtu jābūt draugiem savā starpā. Ikvienai sabiedrībai būtu jāpaļaujas uz Eiropas Savienības palīdzību, tad, kad notiek šāda nelaime. Es uztraucos par to, ka mūsu ambīcijas ir pārāk lielas un uh, tās neatbilst Eiropas Savienības budžeta iespējām. Budžets ir diezgan pieticīgs pašreizējā brīdī. Tieši tāpēc varbūt būs sarežģīti sasniegt mūsu ambiciozos mērķus, ņemot vērā to, kāds budžets mums ir pieejams. Vēlētos uzsvērt uh, kādu punktu, kas ir iekļauts atzinumā. Uh, Lauksaimnieki vēlas skaidrību. Lauksaimnieki vēlas zināt, kādu palīdzību viņi saņems plūdu gadījumā vai citu katastrofu gadījumā. Kādu palīdzību viņi saņems no Eiropas Savienības, uz kādu palīdzību viņi var cerēt no valsts iestādēm un cik daudz viņiem vajadzēs paveikt pašiem. Es domāju, ka to vajadzētu skaidri noteikt, jo pašlaik šeit nav absolūti nekādas skaidrības. Cilvēki nezina, uz ko viņiem ir tiesības. Viņi nezina, kādu palīdzību viņi var gaidīt. Paldies! Polsons kundzei vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Katastrofas notiek visur Eiropas Savienībā, tās notiek arī citur pasaulē. Ar to mums, diemžēl, ir jāsadzīvo. Situācija ir tāda, ka zināšanas par katastrofām un to novēršanu ir ierobežotas. Ir plūdi, bieži vienā par to atbildīgas ir reģionālās iestādes, Tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt reģionālā līmenī. Mums vajadzētu domāt, kā koordinēt eh, katastrofu novēršanu reģionālā līmenī. Tas jau tika pieminēts. tika teikts, ka šajā jomā mums ir ļoti svarīga solidaritāte, jo mums ir vajadzīga citu palīdzība. Ir jāatcerās, ka nedrīkstētu atstāt nevienu reģionu un nevienu valsti vienu pašu nelaimē. Nevienai valstī nav pietiekami daudz resursu, lai tā varētu tikt galā ar smagām katastrofām, piemēram, lieliem mežugunskrēkiem. Portugāla un Spānija šeit ir labi piemēri. Protams, ka eh, šīs valstis ir pietiekami spējīgas, bet tajā pašā laikā tām nav pietiekami daudz kapacitātes, lai tiktu ar šo problēmu galā. Vēlējos vēl ko pieminēt. Kā mums labāk koordinēt uh, Eiropas Savienības resursus tā, lai mēs nodrošinātu efektīvu cīņu pret katastrofām? Man būtu kāds neliels priekšlikums. Tas vēl nav varbūt pietiekami labi izstrādāts. Tad, kad uh, notika tsunami katastrofa Taizemē, tolaik eh, Taizemē bija ļoti daudz Eiropas turistu.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 Galu galā, ja jau Itālija tiek galā ar šādām katastrofām, tad mums varbūt vajadzētu mācīties no Itālijas. Mums vajadzētu mācīties no citiem, un it īpaši šajā gadījumā gribēju pieminēt itāliešus. Mums vajadzētu mācīties no itāļiem, kā tikt galā ar katastrofām. Šķiet, ka itāļu sistēma šajā gadījumā funkcionēja ļoti labi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu mācīties no šādiem labiem piemēriem. Ja notiek meža ugunsgrēks, tad uh, īpaši Eiropas parlamentā var teikt, ka Ziemeļ Eiropā ir ļoti daudz mežu. Tas ir mūsu svarīgākais ekonomiskais resurs, gan Somijā, gan Zviedrijā. Meži tur ir ļoti būtiski taču meža ugunsgrēki tur nenotiek bieži. Ja trīs, četrus gadus esam ieviesuši ļoti labu sistēmu. Šīs sistēmas ir vietējas dabas sistēmas. Mums vajadzētu izrādīt praktisku solidaritāti visām valstīm. Lielas paldies Polsons kundzei. Jā, šeit tāda arī Itālija var kaut ko piedāvāt. Tagad Kapolos Santos kungs un pēc tam vēl daudz citi runātāji, kas ir pieteikušies. Lūdzu atcerieties, ka mums ir paredzētas arī citas debates par kopējās lauksainisības politikas nākotni. Paldies, priekšsētājs. Gribētu apsveikt re referentu par lielisku paveikto darbu. Uh, Jo gan, un, un jāsaka arī e, komisijas paziņojums un arī šis te e, ziņojums man šķiet pareizā pieeja. Es domāju, ka labākais ieguldījums noteikti ir profilakse. Un pat ja šīs investīcijas, kuras ir nepieciešams īstenot, ir lielas, tomēr mums tas ir jādara, jo ir katastrofas, kuras mēs varam novērst. Mēs e, šeit runājam par Tātad eh, dabas katastrofām, un es atceros, ka 2007. gadā, kad es biju referents pie līdzīga dokumenta strādājot, tad bija plūdi, ar kuriem saskārās Vācija un uh, citas valstis Eiropā, un šie plūdi bija tik milzīgi, kādus neviens vēl nekad līdz šim Eiropā nebija piedzīvojis. Pēc šīs te uh, briesmīgās katastrofas, kas tagad ir piemeklējis arī Madēras salu, kur Nekad vēl līdz šim nav bijuši tik milzīgi no, mm, nokrišņi tik īsā laikā. Meteorologi šobrīd saka, ka starp šīm te abām frontēm, siltās frontes un augstās frontes, starp abām frontēm bija 14 km ar, ar uh, mākoņiem, un tas bija tā, kā tāds uh, dambis, kā, kā milzīga barjera, kas bija izveidojusies. Uh, Tātad milzīgi katastrofas apmēri. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varā, kādus lēmumus mēs varētu pieņemt. Jāsaka, jau pēc iepriekšējām katastrofām tika pieņemt lēmumu arī šeit parlamentā. Un ir nepieņemam, ka um, tie līdzekļi, um, ka lēmums par līdzekļu piešķiršanu solidaritātes fonda ietvaros joprojām nav pieņemts. Šis jautājums joprojām ir uz komisijas eh, galda. Un ir absolūti nepieņemam tas, ka netiek domāts par lauksaimniekiem, lai gan lauksaimniekus eh, šīs izmaiņas dabā skar visvairāk. Tieši lauksaimnieki visvairāk cieši eh, tad, kad notiek klimata pārmaiņas. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti pozitīvi, ka Šīs diskusijas, kas ir notikušas pavisam nesen par apdošanāšanas sistēmām, piemēram, eh, ka tas viss mums ir ļāvis spērt soļus uz priekšu, un es ceru, ka mūsu pārdomas, mūsu diskusijas arī būs pienesums turpmākajam darbam, kur mēs īstenosim eh, turpinot eh, kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013. gada. Tāpēc es vēlētos apsveikt referenti, kas ir iekļāvusi šīs te galvenās problēmas savā ziņojumā, un es ceru, ka uh, šis ziņojums iegūs plašu atbalstu un novedīs pie konkrēta pasākuma īstenošanas nākotnē, jo šādu pasākumu mums ļoti nepieciešama. Paldies, uh, Luis, un tagad Dānčēls kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt vispirms pat Raunēvis kundzi par eh, viņas pieeju šā, strādājot pie šī ziņojuma. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, ka ir pieaudzis gan katastrofu skaits, gan arī to uh, spēks. Es arī uh, vēlētos izteikt uh, līdzjūtību kolēģiem no Portugāles pēc Madērā notikušās katastrofas. Šīs te ziņojuma nozīme ir jo īpaši liela tieši tāpēc, ka pēdējā laikā dabas katastrofas uh, ir arvien spēcīgāks, un tāpēc mūsu pieejai ir jāiekļauj visi posmi, kā jau teica uh, Santas kungs, uh, iesa, ieskaitot uh, preventīvas pasākumus, tāpat arī situācijas pārvaldību, tad, kad katastrofa ir notikusi, un tālāk arī uh, seku novērse, novēršana. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu novērst šādu veidu katastrofas, izmantojot visu veidu instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un, protams, īstenojot arī starp institūciju koordināciju. Un šajā kontekstā es vēlētos uzsvērt, ka pat ja uh, Eiropas Savienības solidaritātes fonds eh, star, darbojas labi, uh, tomēr pirmo uh, gadu darbības laikā ir nācies konstatēt eh, dažādus trūkums eh, šī te fonda darbībā. Un eh, jāsaka, ka šie līdzekļi netiek piešķirti pietiekami ātri, pietiekami saulaicīgi, un arī tas, ka šis fonds palīdz tikai tādā gadījumā, ja runa ir par dabas katastrofām. Un uh, Es uh, vēlētos atgādināt, ka Rumānija ir saņēmusi palīdzību, lai cīnītos pret plūdiem, pret plūdu izraisītajām sekām, bet jāsaka, ka mēs šos līdzekļus saņēmām uh, novēloti. Un es domāju, ka mums noteikti būtu jādomā par tādu sistēmu, kas ļautu veikt maksājumu savansā, lai eh, varētu uh, attiecīgi palīdzēt šīm valstīm, kuras skārušas katastrofas. Uh, Es domāju, ka to noteikti novērtētu eh, tajos reģionos dzīvojošie, kurus skārušas katastrofas. Paldies, un tagad vārds Žozibavē. Jā, paldies arī es vēlētos apsveikt referenti par lieliski paveikto darbu, un es vēlētos uh, nedaudz papildināt ar dažiem punktiem, kas, manuprāt, nav pietiekami e, skaidri izklāstīti dokumentā. Es domāju, ka nosaukums ir ļoti labs, jo mēs runājam gan par dabas katastrofām, gan par cilvēku izraisītām katastrofām. Es domāju, ka mums noteikti ir jānošķir šie te divi gadījumi, jo e, dabas katastrofas, protams, ir saistīts ar diskusijām, par kurām mēs jau runājām vakar, proti, kas ir klimata pārmaiņas, un līdz ar to e, e plūdi Un uh, eh, sausumviļņi mūs uh, piemeklē arvien biežāk, un mums noteikti ir jā, jāatrod iespēja, kā mēs varētu ar to tikt galā, un kā mēs varētu iekļaut arī ekonomiskos un sociālos aspektus. Tātad uh, noteikti lauksaimniecība viena pati nevarēs atrisināt šos jautājumus. Un otrs, protams, ir cilvēku izraisītās katastrofas, un es domāju, ka būtu labi, ja mēs šī gadījumā izteiktos precīzāk, jo tas ir saistīts ar diskusijām, kas notiks pēc brīža, proti par uh, um, Eiropas Savienības politiku. Jūs atsaucaties uh, ceturtajā punktā uz ļoti precīzām lietām. Es domāju, ka ir jādomā arī par šo nejaušo ģenētisko piesārņojumu, kas ir jauna problēma, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Un es domāju, ka mums vairāk būtu jārunā arī par citiem fenomeniem, kā piemēram um, gruntsūdeņu piesārņošana ar pesticīdiem. Tas arī ir cieši saistīts ar lauksaimniecības eh, praksi. Um, te es domāju, piemēram, nitrātu izmantošanu. Un tās ir jaunas problēmas, ar kurām mēs saskaramies Eiropas piekrastē, kur ir ļoti daudz zaļo aļu. Un šobrīd mēs drīzāk cenšamies rīkoties kā tāda ugunsdzēsēji, um, cenšoties jau novērst sekas un nestrādājot pie um, pašas problēmas izcēlesmes. Tāpēc es domāju, ka mums noteikti būtu jāstrādā arī pie šī jautājuma. Vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, un es vēlētos atbalstīt la, kolēģi Laviju eh, par um, meža saimniecību. Protams, ka ir ļoti lielas atšķirības uh, par to, kā līdzekļi tiek sadalīti uh, Eiropas dienvidos un Eiropas ziemeļos, jo dažos reģionos lauksaimnieki nevar īstenot mežu uzturēšanu. Un vēl viens punkts, kurā varbūt man domas dalās, tas ir par 12. punktu e, jūsu dokumentā par apdrošināšanu. Vairāk iemeslu dēļ, divu, trīs iemeslu dēļ. E, pirmais iemesls ir tāds, e, ir tīri praktisks, proti, kāda ir um, apdrošināšanas kompānija praksi. Lai apdrošināšanas kompānija ņemtu vērā risku, šim riskam ir jābūt nejaušam. Es nezinu, kā to var iztulkot citās valodās. Tātad, uh, Tas ir risks, kas ir nejaušs, kas nav uh, e, skaidri zināms un kas neatkārtojas regulāri, bet dabas katastrofu gadījumā, ar kurām mēs saskaramies šobrīd, runa vairs nav par nejaušību. Tāpēc es nezinu, kā um, rīkosies ilgtermiņā apdrošināšanas kompānijas, jo, protams, ka mēs varam runāt par apdrošināšanu, bet mums ir jāsaprot, ko mēs saprotam ar apdrošināšanu. Tālāk, nākamais punkts ir atšķirības starp lauksaimniekiem, proti um, cik daudz procentuāli šobrīd ir lauksaimnieku, kuri uh, no eh, sa, iegūtajiem nopelnītajiem līdzekļiem var rast līdzekļus, lai ie, ieguldītu apdrošināšanā. Un te mēs redzam, ka ir milzīgs atšķirības starp to, cik liela ir saimniecība. Un šobrīd, piemēram, ja mēs paraugamies uz uh, graudaugu uh, audzētājiem kaut vai un salīdzinām viņus ar, ar, ar citiem sektoriem, tad ir skaidrs, ka šeit ienākumi ir atšķirīgi un arī uh, ir atšķirīga šī daļa, ko varētu investēt apdrošināšanā. Tātad es domāju, ka mums noteikti ir jāsasaist šīs diskusijas ar kopēju lauksaimniecības politiku un klimata pārmaiņām, bet katrā ziņā es jau vēlos jūs apsveikt ar lieliski pabeigto darbu. Paldies, un uh, tagad Dantēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlētos pievienoties tiem, kas apsveic referenti. Šo jautājumu mēs, protams, uh, apspriežam eh, šobrīd, ka tas ir īpaši aktuāls, bet tas ir um, jautājums, kas jau ilgstoši ir bijis mūsu uzmanības lokā, un tu, uz to norāda arī referenti, ka gan komisija, gan uh, parlaments ir pie tā strādājuši. Un ir bijuši citi ziņojumi, kas ir tikuši sagatavoti. Es domāju, ka ir dažas valsts, kas nav gatavas uh, uzsākt šo te sadarbību, bet Lisabons līgums ļauj mums uh, vairāk strādāt, izmantojot pastiprināto sadarbību. Un es domāju, ka katastrofu gadījumā ir divas lietas - ir nekavējošā palīdzība un pēc tam seku novēršana. Es domāju, kas attiecas uz nekavējošos palīdzību, tad te mēs īpaši nevaram improvizēt. Mums ir jāizmanto pieredze, kas jau ir mūsu rīcībā. Mums ir labi jākoordinē lietas pirms. Uh, katastrofas eh, notiek, lai mēs attiecīgajā brīdī varētu pienācīgi rīkoties. Tālāk, kas attiecas uz seku novēršanu, tad eh, bez šī sociālā fonda un bez solidaritātes fonda mums noteikti būtu jā, jācenšas izmantot apdrošināšanas fondus, lai mēs varētu rīkoties uh, straujāk un efektīvāk. Es gribētu uh, teikt, ka Vispirms eh, parasti tiek novērtēts, cik lielas ir eh, negatīvās sekas, un tā piemēram kultūraugiem nodarītās sekas netiek ņemtas vērā, eh, lemjot par to, vai palīdzību var piešķirt vai nē, un līdz ar to lauksaimnieki visvairāk cieši tādos gadījumos, kad notiek dabas katastrofas. Un es tik tiešām domāju, ka runājot par kopējo lauksamniecības politiku un tās reformu, mums noteikti būs jārunā arī par šo jautājumu, jo uh, dažos gadījumos uh, lauksaimnieciskā darbība samazinās tieši uh, dabas katastrofu dēļ, piemēram, kalnu rajonos, kur, vis, kur atkārtojas šie te um, uh, mežu ugunsgrāki un uh, nogruvumi, un līdz ar to situācija ir daudz smagāka. Paldies! Garsie pēras kundzei vārds runāšu īsi jo lielākā daļa jautājumu jau tika minēti. Protams, ka es piekrītu arī visiem tiem, kuri apsveica ziņotājs kundzi. Es gribētu koncentrēties uz 14. Uh, punktu sociālo fondu. Iepriekšējā mandāta laikā bija mēģinājumi šeit panākt vienošanos. Vajadzētu šeit atrunāt uh, lietas niansētāk. Es nezinu, vai ir kaut kāda problēma ar uh, Eh, tūkums spāņu valodā rakstveidā, šeit ir eh, apsacinājums sociālais fonds, bet tas ir cits fonds, tam ir, ja tas ir kāds eh, tūkuma problēmas, tad labi to var koriģēt, bet ja nē, tad mēs iesniegsim grozījumus par solidaritātes fondu runājot. Tas ļautu iekļaut eh, daudz lielāku fondu mobilizēšanu katastrofu gadījumā. Manuprāt, ļoti svarīgi šeit jautājumi, kur ir jārisina, piemēram, eh, darbības joma reģionos. Būtu ļoti grūti nodrošināt, lai šīs eh, fonds varētu tikt izmantot tādu veidu katastrofām, kā, piemēram, katastrofa Madeiras salā. Mēs šeit uzsveram situācijas atrisināšanu par nepieciešamo vienošanos padomas līmenī, lai varētu iekļaut tādas izmaiņas, kas mums pat ir ļoti svarīgas šajā regulā par solidaritātes fondu. Un ja tagad mēs nosakām kritēri atbilstīt tam, ko paredz komisija, tad tas tomēr būtu jāprecizē. Šeit runā tikai par uh, iespējamo atbildi uz katastrofām, kā piemēram plūdi, bet arī Dienvidē Eiropā ir pašlaik ļoti liels sausums. Un, nu, un lauksaimnieki, lauksaimniekiem sanāda liela kaitējuma par 14. punktu. vajadzētu uzdot konkrētāks jautājums, bet mēs, protams, varam uzdot, varam iesniegt grozījumus. Delanoā, kungs pārstāv komisiju, dosim vārdu tagad komisijas pārstāvim un lūdzu jums, jūs rīcībā ir dažas minūtes, lai pēc tam mēs varētu runāt arī par pārējiem mūsu jautājumiem darba kārtībā. Liels paldies priekšsēdētāji! Uh, kungs, es arī vēlos pateikties referents kundzei par augsto ziņojumu kvalitāti un arī pateicos parlamentam par uh, šo debašu kvalitāti. Parlaments vienmēr ir atbalstījis um, preventīvas politikas izveidi un tāpat laikā arī strādāt uz uh, Um, ne tikai uz atbildi, bet arī tieši uz preventīvo aspektu un izvērst tādu integrēto pieeju, prevencija, atbilde un sēku mazināšana. Kā jau to norādīja, daudz kas ir arī darīts, atbild, uh, strādājot tieši ar reakciju, stiprinot uh, Eiropas cilvēks aizsardzības mehānismu, lai varētu nodrošināt solidaritāti dalību valstīm, kurām šāda solidaritāte ir nepieciešama. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi strādāt pie līdzsvarotas pieejas. Eiropas solidaritāte, kur būtu saistīta ar nacionālu atbildību. Atbilde un prevencija. Divi, trīs nelieli papildus komentāri dzirdētajam. Kopš paziņojuma pieņemšanas 2009. gada februārī komisija nākusi klajā ar vairākiem pētījumiem, kā strādāt pie riska analīzes, pie riska kartogrāfijas, kāds ir dalību valstu pieejas eh, tieši šo zonu kartēšanas un riska analīze. Mēs strādājam arī pie esošiem finanšu instrumentiem, kā labāk iekļaut novēršanu prevenciju esošajos finanšu instrumentos, tā skaitā arī solidaritātes fonds. Un visbeidzot, mēs arī uzsākām paraugu prakses darbu. Apmaināmies ar paraugu praksi, kur arī iesaistīti vairāki partneri un nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā sakarā. Vēlos arī uzsvērt, ka to norādīja arī ziņotāja Ir ļoti būtiski uzlabot un nu, domāt, kas notiek tieši meža jomā. Komisija, kā jūs zināt, arī pagāja. E, Pagājušajā e, nākamajā nedēļā pieņems zaļo grāmatu par mežiem un uh, uzsāks līdz ar to debats šajā meža jautājuma jomā. Un konkrētāk runājot par apdrošināšanām Komisija tagad raugās, kādā veidā šī ienākumu nestabilitāte riska jautājums arī varētu tikt skatīts nākotnē. Šie jautājumi tiek skatīti arī KLP pārskati ietvaros. Pašlaik papdomājam vairākas sistēmas, un komisija tad arī konkretizēs, kā uzlabota šīs sistēmas un kā tās padarīt efektīvākas. Lūk, paldies priekšsēdētāji kungs pārmantoto iespēju teikt dažus vārdus un vēlreiz paldies referents kundzē par viņas ziņojumu. Paldies. Mulțumim komisijai, doamna Patrau Neveš. Liels paldies komisijai. Un tagad vārds referents kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka nebūšu optimistiski noskaņot, ja es teiktu, ka pamatojoties uz dzirdētajiem komentāriem, uh, ka, jāteic, ka viedokļi visai atšķiras, sasaucas. Un pirmajā viedokļa apmaiņā arī šeit komitejā bija izteikti ļoti konstruktīvi komentāri. Un šos komentārus esmu iekļāvusi arī šeit ziņojumā. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs varētu izvērst um, ļoti efektīvu darbu mēs nonākam pie tik plašas platformas, tik plaša aptvēruma darbības jums šajā komitejā. Ir vairāki jautājumi, protams, kuri nav atspoguļot ziņojumā. Jautājumi, kur ir uzdot komisijai un komisijas tiem atbildēja, citi aspekti, kuri ir minēti dokumentā, bet nu tie ir tikai minēti, tie netiek skatīti padziļinātāk. Un tad ir vairāki punkti, kurus gribētu minēt pavisam īsi. Tos minēja arī mani kolēģi par solidaritātes fondu, kas attiec uz apdrošināšanu un grūtībām. Un šeit es piekrītu Bovēkunga sacītajiem, ir problēmas. Mēs visi varam piekrist tam, ka jārisina šīs grūtības, jo Mēs nevaram turpināt uh, pieņemt šādu situāciju, ka lauksaimniecības apdrošināšana nav tikai jautājums, kurš attiecas uz apdrošināšanas kompānijām. Jo lauksaimniekiem ir jābūt iespējai vispār investēt, lai iegādātos šādas apdrošināšanas lai varētu nodrošināt minimālo apdrošināšanas bāzi, vai tā būtu privāta vai Eiropas Savienības fondu apdrošināšana. Par to ir jādomā, lai mēs varētu izveidot, izveidot minimālo stabilitātes bāzi, kas būtu vienlīdzīga visiem Eiropas lauksaimniekiem. Un par solidaritātes fondu arī tik izteikt vairāk komentāru, un te ir jāprecizē, protams, lietas, jārunā specifiskāk, jāprecizē, ko tieši mēs vēlamies. Daži kolēģi minēja nepieciešamību izteikties precīzāk un par to, kā praksē šo solidaritāti efektivitāti varētu īstenot. Un, manuprāt, tas, kas ir minēts ziņojumā, tie ir tā, tās tādas liels vispārīgas līnijas, kas norāda, kādā veidā šī konkrētā praktiskā solidaritāte būtu jāīsteno. Bet, protams, ka būs jāpiestrādā mm, ņemt vērā arī šeit sacīto par mūsu ambīcijām, par mūsu mērķiem. Jānorāda nu, skaidrs, kādas ir mūsu ambīcijas, un mēs nevaram runāt ļoti izsmeļoši, jo ir ļoti daudz un dažādas situācijas. Ir uh, katastrofa apmērs un ļoti lielās atšķirības starp reģioniem, un atšķirības ir tik lielas, ka būs ļoti grūti detalizēt atrunāt šo minimālo bāzi visām uh, visiem reģioniem. Liels paldies jūs par jūsu sadarbību. Mēs turpināsim strādāt kopā lai varētu apstiprināt šo viedokļu uh, kopumu ziņojumā. Paldies. Amintesc că termenul pentru prezentarea amendamentelor este. Grūzījuma iesniegšanas termiņš ir 1. mājas, 2012. 1. mārts. Grūzījuma iesniegšanas termiņš ir 1. mārts, un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Kā pēc nākotni pēc 2013. gada? Šodz lajeni zi, kungs ir ziņotājs. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par KLP nākotni. Es vēlos atgādināt, ka uzklausīšana notiks 17. martā par šo jautājumu un tad ar komisāru kungu Čalaškungu uh, viedokļa apmaiņa 12. aprīlī. Mēs visi vēlamies eh, pēc iespējas ātrāk uzklausīt arī Lēnu kungu. Pirmos komentārus lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es eh, vēlētos apsveikt to, ka mums tagad ir iespēja mm, plaši diskutēt par KLP nākotni pēc 2013. gadā. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem darbiem, ko komiteja veic, un, protams, ka uh, šī iespējams ir dota tāpēc, ka tagad mums ir koplēma pilnvaras. Tas ir ļoti svarīgi, ka šīs diskusijas virzās uz priekšu. Pirmām kārtām, uh, ievadā es gribētu teikt, ka mums vajadzētu atcerēties, kāda ir mūsu pagātne. Mums vajadzētu nedaudz paskatīties pagātnē, pirms mēs gribam ielūkoties nākotnē. Es uzskatu, ka KLP galvenais temats vienmēr ir bijušas izmaiņas pamatīgas izmaiņas pēdējo 25 gadu laikā. KLP ir bijusi ražošanas atbalstītāja, un tagad tā ir ražotāja atbalstītāja. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules tirgu, un bieži vien cilvēki to aizmirst, tad, kad tie kritizē KLP. Protams, ka KLP vajadzētu padarīt Eiropas ražotājus vairāk orientētus uz tirgu. Tāpēc arī ir jāatcerās, ka patērētāja izmaksas nekad nav bijušas tik zemas kā pašlaik. Tāpat mums ir jāatzīst, ka ražotāji ir uh, Ražotājiem ir ļoti plaša loma, jo viņi nodrošina sabiedrības labam preces, viņi domā par vīdi, viņi domā par lopiem labu, lopu labturību, viņi domā par ainavas uzturēšanu un tā tālāk. Pavisam nesen ir ieviesta arī ilgspējīga lauksaimniecības prakse. Tātad iepriekšējā 25 gadu laikā ir notikušas daudzas un plašas izmaiņas, un KLP īsnībā ietver visas Eiropas Savienības politikas. Tas nozīmē arī, ka KLP ir diezgan liela daļa Eiropas Savienības budžetā. Protams, ka cilvēki to arī kritizē, ka KLP ir piešķirs tik daudz budžeta. Ir jāatcerās, ka budžeta summa ir arvien samazinājusies. Agrāk tā bija 70%, un 2013. gadā iespējams tie būs tikai 30%. Jebkurā gadījumā lauksainieku skaits ir dubultējies pa šo laiku, un tie visi saņem kāpē atbalstu, jo Atcerēsimies taču, ka mums pievienojās 12 jaunas dalība valstis. 80. E, gados 70% no budžeta galvenokārt tika izmantot intervences pirkšanai, un e, citiem līdzīgiem pasākumiem, bet tagad lielākā daļa no, no naudas tiek izmantota lauksaimnieku atbalstām. Ir jāatcerās, ka ir notikušas pamatīgas radikālas izmaiņas. Eiropas lauksaimnieki ir pielāgojušies šīm izmaiņām, tieši tāpēc viņiem nevajadzētu baidīties no izmaiņām, jo galu galā tik īsā laika periodā viņiem ir izdevies stāties pretī ļoti lieliem izaicinājumiem. Ja mēs paskatāmies uz izaicinājumiem un to turpināšanos, uh, ir jāatcerās, ka tie ir ļoti lieli. Protams, ka pārtikas drošība ir ļoti liels izaicinājums, jo uh, iedzīvotāju skaits uh, pieaugs līdz pat 9 miljardiem uh, 2050. gadā. Un tas, protams, ietekmēs visas valstis, ne tikai uh, šīs jaunās ekonomiskā Ķīna, kur cilvēki kļūst arvien turīgāki. Tieši tāpēc pārtikas uh, nepieciešamība būs arvien lielāka, bet tajā pašā laikā mums, protams, ir jādomā arī par vidas aizsardzību. Tam visam pamatā ir šīs jaunās debatas par klimata pārmaiņām. Tas viss norāda, ka mums ir Eh, jārada, jāražo vairāk pārtikas, izmantojot mazāk teritorijas, izmantojot mazāk ūdens, jo mums ir jādomā par vidas aizsardzību. Un, protams, ka mums ir jāizmanto arī mazāk enerģijas, lai ražotu tādu pašu pārtikas daudzumu. Tas nozīmē, ka tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Mums, protams, ir jāizpilda patērētāju un sabiedrības cerības attiecībās pārtikas nodrošināšanu, tajā pašā laikā mums ir jādomā par uh, dzīvnieku labturību, par kvalitātes standartiem, mums ir jānodrošina pārtika arī par pietiekami zemu cenu. Mums ir arī jāstājas pretī izaicinājumiem par uh, zemes atstāšanu uh, novārtā. Mums ir jādomā par intensīvu zemes izmantošanu. Mums ir jādomā arī par uh, zemes saglabāšanu, par uh, mežu saglabāšanu Eiropā. Protams, ka Ir jāatcerās arī par iedzīvotāju novecošanos. Tas skar lauksaimniecību un arī daudzus citus uzņēmumus, jo daudzi jauni cilvēki nevēlas iesaistīties lauksaimniecībā. Ja mēs paskatāmies uz uh, to, ka lauku reģionus pamet jaunieši, tad tas rada ļoti lielas sociālas problēmas. Tie būtu tādi galvenie izaicinājumi, kam KLP ir jāstājas pretī. Tieši to paturot prātā, mums ir jādefinē jaunās prioritātes. Es šeit tagad negatavojos prezentēt garu prioritāšu sarakstu, es vienkārši paudīšu jums dažas idejas. Manuprāt, galvenās KLP prioritātes pēc 2013. gada ir nodrošināt taisnīgāku, zaļāku un ilgspējīgāku uh, Eiropas lauksaimniecību šajā laika periodā. Viens, viena no galvenajām prioritātēm ir Eiropas lauksaimniecības konkurētspēja. Tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem pēc 2013. gada. Mums ir jāatcerās, ka mums ir daudz subsidēti partneri pasaulē, kuri arī nodrošina lauksaimniecības produktus. Es domāju, ka lauksaimnieki Eiropas Savienībā zina, ka citas valstis pasaulē arī atbalsta savus lauksaimniekus, un mums ir ar to jācīnās. Mums ir uh, jāatcerās, ka mēs nedrīkstam pakļaut mūsu lauksaimniekus riskam. Mēs nedrīkstam uh, domāt par eksportu, no, par importu no citām valstīm. Mums ir jādomā arī par Eiropas produktu kvalitāti, ja mēs salīdzinām ar produktiem no citām pasaules valstīm. Mums ir jānodrošina arī taisnīga tirzniecība Eiropas lauksaimniekiem salīdzinājumā ar eh, citiem pasaules subsidētiem tirzniecības partneriem. Protams, mums ir jānodrošina arī labi dzīves standārti, labs dzīves līmenis lauksaimniekiem. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad lauksaimnieku ienākumi ir daudz zemāki nekā vidusmēra ienākumi dalībvalstīs. Īsnībā tikai vienā dalībvalstī lauksaimnieku ienākumi ir virs vidusmēra. Es domāju, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm. Tāpat mums arī ir jāatcerās, ka KLP ir jānodrošina uh, pietiekami zema cena lauksaimniecības produktiem, ja galu galā daļa no visa šī vienādojuma ir arī nodokļu maksātāji. KLP, protams, ir jābūt arī, jābūt arī zaļākai, jo uh, tirgus nekad neatalgos lauksaimniekus par to, ka tie nodrošina sabiedrībai tai vajadzīgās preces. Es domāju, ka te vajadzētu iesaistīties KLP, tai vajadzētu būt KLP prioritātei. Vēl viens svarīgs jautājums, mēs par to spriedām arī vakar. Lauksaimniecībai ir ļoti svarīga loma klimata pārmaiņu pārvarēšanā. Uh, Mums ir jādomā par CO2 samazināšanu, mums ir jādomā arī par oglekļa uztveršanu, par tās palielināšanu visā Eiropā. Tā šīs prioritātes ir ļoti svarīgas. Ražošanas efektivitāte arī ir ļoti būtiska. Mums ir jādomā arī par ilgspējīgu uh, ierobežoto resursu izmantošana Eiropā. Tāpat arī KLP ir jābūt vairāk balstītāji uz rezultāti rezultātiem. Tā ir jābūt vienkāršākai administrēšanai, ir jāsamazina birokrātija, ar ko saskaras lauksaimnieki, par to mēs spriedām jau vakar. Un pēdējais, lauksaimniekiem visā Eiropā, pret lauksaimniekiem visā Eiropā ir jāizturas taisnīgi un vienlīdzīgi, it īpaši ir spriež par budžetu. Šī budžeta piešķiršanai dalību valstīm arī ir jābūt taisnīgai nedrīkst būt tā, ka tā būtu e, taisnīga pret jaunām dalībvalstīm, netaisnīga pret vecām vai otrādi. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Vēl daži svarīgi jautājumi, uz kuriem es gribētu dzirdēt kolēģu reakciju. Es labprāt uzklausīšu cilvēku komentārus, tieši tāpēc arī mēs diskutējam lēmums par budžeta lielumu. Jā, citi saka, ka mums ir jāspriež par politiku un jāaizmirst par budžetu, bet es neuzskatu, ka tā ir taisnība. Es domāju, ka šai komitejai ir jādomā arī par budžetu. Es domāju, ka mums vajadzētu uzstāt uz uh, 2013. gada budžetu pašreizējā līmenī, jo galu galā mums ir daudzas papildus prioritātes, kas mums būs jāaizpilda, mums ir daudz izaicinājumu stāties pretī. Mums tad ir jādomā par taisnīgu budžeta sadalīšanu starp dalību valstīm, uh, kā jūs uzskatāt, kā mums vajadzētu sadalīt līdzekļus pirmajā pīlārā, kā, kā mēs to varētu, varētu darīt taisnīgi un cauredzami? Es gribētu dzirdēt, ko cilvēki domā, kādi būtu šie galvenie principi pirmā pīlāra līdzekļu sadalīšanai. Vai mēs atbalstam eh, dalībvalstu līdzfinansējumu? Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es domāju, ka komitēja būtu jāpauž savs viedoklis. Tirgus atbalsta pasākumi, drošības tīkls, un volatilitātes jautājums. Vai pašreizējie pasākumi ir pietiekami labi, cik augstu vai cik zemu mums būtu jāliek šis drošības tīkls, kādi būtu šie instrumenti. Mums ir bijis daudz diskusiju par riska pārvaldību, mums ir jādomā par taisnīgu konkurences politiku. Mēs esam dzirdējuši daudz diskusiju arī par nepieciešamību regulēt tirgu. Varbūt ir vajadzīgi privāti līdzekļi, kā regulēt tirgu. Uh, ir dažādas organizācijas, kas to varētu darīt. Te ir daudz ideju no Dienvidē Eiropas valstīm. Es uzskatu, ka komitejai vajadzētu paust savu viedokli par atbalsta pasākumiem, par drošības pasākumiem. Vai kā komiteja mēs uzskatām, ka ir jābūt spēcīgam pirmajam pīlāram, un kāds tad būtu pamats maksājumiem? vairākas dalībvalstis vēlas, lai šie maksājumi būtu balstīti uz teritoriju, taču vecās dalībvalstis vēlas atbalstīt veco modeli tad, kad eh, viss tika balstīts uz 99. 2001. gada eh, ražu. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit paust savu viedokli kā komitejai. Ja mēs domājam par pirmā pīlāra atbalstu, vai ir jāparedz eh, pakāpeniska likvidācija šiem pasākumiem? Ir ļoti daudz to, kas iegūst un to, kas arī zaudē, tad, kad nauda sāk, naudu sāk pārdalīt. Vai ir jāparedz lielāks elastīgums dalību valstīm pirmā pīlāra izmantošanā, vai ir jāparedz tikai viens maksājums uz uh, akru, vai arī mums ir jāizmanto cita veida sistēmas un jāskatās uz individuāliem apstākļiem katrā dalībvalstī. Es uzskatu, ka dalībvalstis, kuras skars pārmaiņas, vēlāsies lielāku elastīgumu, it īpaši, ja ir jāatcerās tādās tādas teritorijas, kur ir sliktāki apstākļi, vai pirmajam pīlāram ir jābūt zaļākam, vai te ir jāiet tālāk nekā savstarpēja atbilstība, vai ir vajadzīgi, vajadzīgi kādi stimuli klimata pārmaiņu pārvarēšanā. Es gribētu dzirdēt uh, viedokļus, zinu, ka Lefala kungam ir ļoti spēcīgs viedoklis šajā jautājumā. Vai LFA ir jāietver pirmajā pīlārā, pašlaik tas ir otrajā pīlārā kāds būtu līdzfinansējums un vai mēs saņemsim zaļo atbalstu? See the, the, the, the, uh, there's another question too. Should the pillars be scrapped? Daži uzskata, ka no pīlāriem vispār ir jāatsakās, ka mums ir vajadzīgs tikai un vienīgi viens pīlārs, ka mums vispār ir jāatsakās no pirmā un otrā pīlāra. Arī par to mēs varētu diskutēt. Par otro pīlāru, vai lauku atbalsta pasākumi ir jāiekļauj reģionālās attīstības kompetencē? Uh, Es zinu, kāds ir mans viedoklis šajā jautājumā, bet es redzu, jā, ka priekšsēdētājs man piekrīt, bet kāds ir pārējo kolēģu viedoklis? Vai varētu būt trīs asis pirmajā pīlārā, vai varbūt mēs ieliktu šeit klimata pārmaiņas un vidi kā pašu galveno prioritāti? Uh, Bet kā tad mēs varēsim izpildīt šos mērķus? Tie ir ļoti daudz jautājumu. Un pēdējais, un tie ir ļoti daudz jautājumu, bet pēdējais jautājums, kas man liekas svarīgs, vai pirmā pīlāra un otrā pīlāra finansējums, ja mēs paturēsim šos divus pīlārus, vai mēs nosakam budžetu vienā dienā visiem septiņiem gadiem, vai arī mēs izmantosim modulāciju kā rīku. Man ir savs viedoklis šajos jautājumos, bet es labprāt dzirdētu arī komitejas locekļu viedoklī. Es ceru, ka mums izdosies šīs debatas. Es zinu, ka šodien mums nav pietiekam daudz laika, bet es ceru, ka nākamajā sanāksmēs martā mēs varēsim turpināt mūsu diskusijas. Paldies! Giorgio, credo che sia davvero. Paldies, Giorgio. Jā, šie jautājumi tiešām ļoti, ir ļoti svarīgi, un tādēļ arī tūlīt pat uzsāksim debatas. Ir vairāk kolēģi, kur vēlas izteikties. Un... Sākiem, sāksim ar Kalnietes kundzi, lūdzu. Um, paldies, priekšsēdētāji kungs. Yes, I'm here. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties Vispirms ziņotājam. Šis ir pirmais no trim ziņojumiem, ko mūsu komis, eh, komisija sagatavos, un pirmajam vienmēr ir īpaši grūti. Protams, jautājumi ir patreiz vairāk nekā atbildes, bet es esmu pārliecināta, ka sākot šo diskusiju uh, un katrā tās nākamajā posmā, mēs visi kopā šīs atbildes atradīsim. Uh, Es gribētu uzsvērt vēlreiz to, ko esmu jau teikusi daudzkārt, ka kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2013. gada pamatā ir jābūt trim lieliem principiem. Tā ir aktivitāte, vienlīdzība un vienkāršošana. Kā es to izprotu? Tātad atbalsta apjomam jābūt samērīgam ar sniegto pakalpojumu sabiedrībai. Tālāk, visiem Eiropas lauksaimniekiem un valstīm ir jābūt vienlīdzīgām, nosakot tiešmaksājumu līmeni. To es ņemu kā piemēru. Aprēķini jābalsta tikai uz objektīviem kritērijiem - ekonomiskajiem un vides augu, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības kritējumiem un nevis uz vēsturiskās references atsaucēm. Būtu jāparedz īpašs lauksaimnieciskās ražošanas atbalsts, jeb maksājums par saimniekošanu mazāk labvēlīgos apvidos to valstu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kur ir atkarīgi no sliktākiem agroklimatiskiem apstākļiem, kurus nav iespējams mainīt un kuri tieši ietekmē vienas platības vienības ražīgumu. Tāpat Eh, šai reformai ir jānovērš tirgu kropļojošie efekti, ir jāsaskaņo atbalsta pasākumi un to apjoms ar sasniedzamajiem kopējās lauksainiecības politikas mērķiem. Tāpat politikai ir jābūt izmaksu ziņā efektīvai, kas ir vērsta uz lauksainiecības konkurētspējas palielināšanu, kā arī tai ir jābūt skaidrai un viegli saprotamai. Uh, Es piedaru pie tiem, un tā domā arī mani vēlētāji, ka ir jāpārskata tieši maksājuma sistēma tā, lai finansējums būtu saistīts ar kopējās lauksensības politikas mēķiem, nevis ar tradīciju. 2003. gadā kad tika reformēta tieši maksājuma sistēma, tika ieviests vienotais maksājums, kas no ražošanas uh, Um, ir atdalīts atbalsta veids, un kur galvenais mērķis tika izvirzīts nodrošināt ienākumu stabilitāti, veicināt ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību un lauksaimnieku orientāciju uz tirgu. Taču šis atbalsta apjoms netika saskaņots ar jaunajiem eh, politikas mērķiem, eh, bet, tie tik, eh, bet tas tika noteikts pamatā balstoties uz vēsturiskajiem saņemtajiem maksājumiem, kas jauno dalību valstu gadījumā noved pie nevienlīdzības. Eh, eh, šī pretruna eh, šobrīd atspoguļojās patreizējos gandrīz absurdi atšķirīgajos atbalstu līmeņos dažādajās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Eh, es gribētu novērst, ka mēs kopā novērstu risku, ja mēs kārtējo reizi mēģināsim risināt rīcību politikas jautājumus no otra gala, un to arī ziņotājs pieminēja, ka mums vispirms būtu jāvienojās par Eiropas Savienības kopējo budžetu. Eh, mēs nedrīkstam vispirms vienoties par Eiropas Savienības kopējo budžetu, tad par uh, lauksaimniecības politikas samazināto budžetu. Ja tas notiks tā, tad dalība valsts faktiski sadalīs atbalsta aploksnes savā starpā, un tad šiem rezultātiem piemēros politikas mērķus un uzdevumus. Pareizāk būtu ja mē, un mēs visi to saprotam, rīkoties secīgi. Vispirms mēs vienojamies par mērķiem un uzdevumiem, un tad vienojamies par nepieciešamajiem resursiem. Es ceru, ka šeit komitejā un sadarbībā ar komisāru Čolešu mums izdosies šī diskusija saulaicīgi un mēs at, būsim gatavi pieņemt konceptuālos lēmumus par kopējās lauksainsības politikas reformu pirms nākamās Eiropas Savienības finanšu perspektīvas. Paldies! Pēc. dobbiamo darci un, un minimo di regole perché se no non riusciamo a finire, perché si sono iscritti. Nu, ko ļoti daudz vēlas izteikties, un tādēļ aicinu ievērot izteikšanās laiku. Mums būs jāparedz uh, arī laiks uh, grupu pārstāvjiem, koordinatoriem. Laiks netiks ierobežots, tomēr uh, vajadzētu izteikties lakoniski, citādi mēs nekad laicīgi nebeigsim. Lūk. E, Runāšu īsi priekšsēdētāji, sāka kā Pulas Santoškungs. Es uh, arī vēlos noteikt referentam, kāda ir galvenie signāli. Sociālisti ir ļoti daudz domājuši par šo jautājumu. Manuprāt, šis lieliski iespēja, kāda mums ir visiem, uh, Mēs nevēlamies šeit uh, uh izvērst uh, revolūciju attiecībā uz lauksanīcības politiku, bet gan uh, īstenot uh, padziļināt reformu. Uh, tagad ir um, jauna valstu pārējais perioda beigas, finanšu krīze un tam līdzīgi ļoti daudz izaicinājumu. Tā rezultātā mums ir jāveic šī taisnīgā padziļinātā reforma. Kādas tad ir mūsu galvenās bāžas? Mēs un arī citi sociālisti vēlamies tiešām kopienas lauksaimniecības politiku. Proti atteikties no nacionalizācijas teikties no bīstamiem instrumentiem, kāds ir, piemēram, uh, līdzfinansējums, un mēs gribam atbilstīgus instrumentus. Mums nebūs pamata pamatot, mums nebūs iemesla pamatot uh, spēcīgu budžetu, ja mēs nezinām, kādus mērķus mēs vēlamies uh, panākt. Nē, mums ir jāpamato, kāds ir mūsu finanšu vajadzības, lai mēs pēc tam varētu cīnīties par lielāku liem līdzekļiem. Mums ir jārespektē trīs galvenie principi - leģitimitāte, atbalstam ir jābūt leģitīmam, vienlīdzība, vienlīdzība, kāds jau tika norādīts, un arī atbalsta efektivitāte. Nodokļu maksātāju nauda ir jābūt ļoti konkrētai sociālam, vides un ekonomiskai ietekmei rezultātam. Tādēļ uzskatām, ka KLP ir galvenokārt jāvirza uz lauksaimniecību, uz lauksaimniekiem. Mēs uzskatām, ka jaunajam modelim būtu jābūt vienkāršākam, daudz vienkāršākam nekā sošajam modelim. Un šeit ir jāatspūgļo trīs galvenie elementi. Atbalsta sistēma, tāda sistēma, kas ļauj koncentrēt lielāko daļu atbalstu kā tiek piešķirti lauksaimniekiem pirmajā un otrajā pīlārā. Tas ir jāpieno vienotā sistēmā. Otrakārt, mēs vēlamies uh, um, regulējumu, regulējošu tirgu. Mēs, protams, pat varam diskutēt, kādi būtu labākie instrumenti. Ļoti daudz dažādi instrumenti, kurus varam arī kombinēt kopā. Un tad mēs vēlamies arī pa, uh, papildinātu sistēmu, vien, papildinošu sistēmu, lai piemēram, tiešajos maksājumos netiktu iekļauts, piemēram, e, lauksaimnieku maksājumi apdrošināšanai un tām līdzīgi. Mums ir jādefinē, kādā veidā šī papildus sistēma var pēc iespējas labāk iekļauties uh, fondu arhitektūrā. Un šim trešajam uh, punktām, protams, ir ļoti cieši jāsasaucas arī ar vispārējo ietvaru. Lūk, tāds ir mūsu galvenās idejas, domas. Mēs vēlētos, lai mūsu ziņotājs, kurš mūsuprāt ir ļoti labi uh, ieskicējis problēmu, mēs gribētu, lai viņš ņemt vērā mūsu domas. Un arī, lai mēs varētu padziļināt uh, šīs domas. Lielas paldies! Lūdzu, desekungam vārds. Jā, vielen dank, Herr. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es arī izteikšos pavisam īsi. 60. gadu sākumā es eh, sāku darbu ar lauksamnieku izglītību un eh, domāju par Eiropas agrāro politiku, vai tā man palīdzēs vai nē. Tolēk Rietuma Eiropā lauksaimnieki sāka ieviest eh, dažādas reformas, eh, balstoties uz šo agrāro politiku, jo šī agrārā politika lika šādas reformas veikt. Ja mēs runājam par izmaksām, tad mums ir jāpaskatās uz šo vēsturisko attīstību, tā mums ir jāņem vērā, bet tajā pašā laikā no tās varbūt ir jāstājas nedaudz tālāk. Kopējā lauksaimniecības politika bija pats spēcīgākais impulss Eiropas apvienošanās procesam. Galu galā tā mums ļāva nodrošināt mieru Eiropā. Ir jāatcerās, ka agrāk uh, šī lauksaimniecības politika pārstāvēja 90% no budžeta. Ja nākotnē šis, šis īpatsvars būs 30 vai 35%, tad mēs sapratīsim, kā viss Eiropas budžets ir pārstruktūrējies. Esmu pateicīgs Laina kungam, ka viņš ir sagatavojis šo ziņojumu. Es domāju, ka mums ir jārēģē uz šādiem jautājumiem, jādara tas atklāti. Ja tiek teikts, ka eh, lauksaimniecības budžets ir pārāk liels Eiropā, tad mums ir jārēģē, mums ir jāstāsta, ka citi, citas politikas, politikas izdevuma, militārie izdevumi, pētniecības izdevumi un tā tālāk nedarbojas sabiedrības labā. Es neuzskatu, ka lauksaimniecības budžets būtu jāsamazina. Tieši tāpēc mums ir jāuzstāda mērķi, mums ir jāiestājas politiski par to, lai summas, kas tika piešķirtas lauksaimniecībai, arī pēc 2013. gada būtu mums pieejamas. Es uzskatu, ka 27 valstīm, iespējams, ka tolaik būs jau 28 dalība valstis, uh, Eh, ir vajadzīgs vairāk naudas, mums ir vajadzīgi tāda līdzekļa, ar ko pietiktu visām valstīm. Galu galā agrāk mums bija mazāk dalību valstu. Un tikai tad, kad mēs zināsim, ka Eiropa mums piešķir šos līdzekļus, tad mēs varēsim arī par to spriest, kā šo naudu sadalīt. Esmu dzirdējis, ka tiek teikts, ka tagad ir jāuzstāda mērķi, bet ja mēs tagad detalizēti sāksim uzstādīt šos mērķus, tad mēs nenonāksim pie vienošanās. Mēs nezināsim, cik daudz finanšu līdzekļu mums būs pieejami. Nav labi, ka katra dalībās tagad sāks rēķināties ar kaut kādiem finanšu līdzekļiem. Es uzskatu, ka mēs vēl par šo jautājumu daudz diskutēsim. Paldies Albertam Džeimsam Nikolsonam vārds. Lielas paldies, godāmie priekšādātāji! Es vēlētos sveikt Džordžu šī ziņām sagatavošanu. Es domāju, ka ļoti prātīgi atcerēties, kāda ir mūsu pagātne, un paskatīties, kāpēc ir notikušas pārmaiņas. Es atceros pašas pirmās reformas, kas eh, tolaik šķita ļoti pamatīgas. Tolaik tika vairāk naudas izmantots pārtikas saglabāšanai, nevis ražotāju atbalstīšanai. Es domāju, ka mums ir jāpaskatās uz to, ka mm, tirgus nav pastāvīgs. And indeed the power of the supermarkets, because the power of the... Tirgus ir svārstīgs. Mums ir jāatcerās, ka lielveikaliem ir uh, ļoti liela vara, un īsnībā tie arī palielina preces cenu bieži vien notiek tā, ka ražotāji vairs nespēja kontrolēt situāciju. Priekšsēdētāji, ja naudas nav budžetā, tad to nevar iztērēt. Tas ir ļoti vienkārši. Es uzskatu, ka mēs šajā komitejā, esmu uzklausījis arī visus pārējos, ir ļoti labi teikt, ka mums ir jāzina, kā mēs šo naudu tērēsim. Mēs zinām, kā nauda tiek tērēta pašlaik. Mēs zinām, ka mums būs vairāk dalību valstu un ka šī nauda būs jāsadala starp vairāk locekļiem un jādara tas vienlīdzīgi. Taču, ja budžets būtu tāds, kāds tas ir pašlaik, tad lauksaimniecība daudzos Eiropas reģionos vienkārši sabruks un nevarēs funkcionēt nākotnē. Mums ir jārunā par to, tad, kad mēs aizstāvam savu budžetu. Džordžs uzdevums daudz jautājumu. Es eh, tagad eh, centīšos ļoti ātri iziet tiem cauri. Runājot par savstarpēju atbilstību, mums jāpaskatās, kā tas darbosies nākotnē. Manuprāt, pašlaik šī sistēma ir pārāk birokrātiska. Tā, kā jau es minēju vakar, uh, ietver vairāk sodu, nevis stimulu. Es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt par to prezentāciju. Es atceros šīs reformas, atceros, ka Fišera Bēle runāja par mīkstu piedzemēšanos. Es vēlētos teikt, ka, lai nu kas notiktu pēc 2013. gada, tam ir jābūt evolucionāram procesam. Mēs nevaram visu izmainīt pēc 2013. gada. Mums ir jāpieļauj pārējas posmi, mums ir jāparedz dažādi pārējas pasākumi. Es dzirdēju, ko teica Džordžs runājot par pirmo un otro pīlāru, vai mums abi tie ir jālikvidē, ko mēs darīsim ar modulācijām, vai ir vajadzīgs tikai viens pīlārs. Es domāju, ka mums ir vajadzīgas plašākas debatas par šo jautājumu, Džordž. Es domāju, ka mēs nevaram uzreiz visu garantēt priekšādētām ir daudz sakāmā, bet es zinu, ka citi kolēģi arī grib runāt. Es uzskatu, ka mums būs vēl iespēja runāt, un es ar prieku turpināšu šīs diskusijas. Es domāju, ka beidzot mūsu komitejai ir iespēja paust savu viedokli, kā mēs vēlamies redzēt eh, lauksaimniecības nākotni. Paldies, Čēms. Vārds Mārtinam. Jā, es arī centīšos pieturēties pie galvenajiem punktiem. Man liekas ļoti e, labi, ka Džordža Liona ziņojumā ir tiek teikts, ka lauksainiecības politikai ir jākļūst zaļākai. Par to es varu tikai un vienīgi priecāties. Tie, kas saka, ka visam ir jāpaliek tā kā pašlaik, mums nekas daudz nav jāmaina, varbūt nedaudz detaļas jāpamaina, tad es domāju, ka viņi īsti neredz, kāda ir patiesība. Galu galā mums ir jāveic pamatīgas reformas, mums vēl ir divi gadi laika debatēm par turpmākajiem mērķiem. Jā, protams, klimata pārmaiņu jautājums un bija daudzveidīgums un taisnīgāka lauksainicības līdzekļu sadala ir šie pamatjautājumi. Un tieši tāpēc eh, diskusiju sākumā mums ir jāizanalizē pašreizējā politika. Tika jau minēts, runāja par daudziem punktiem, ka mums ir jākoncentrējas uz pasaules tirgu, ka tas ir mūsu galvenais politiskais mērķis. Un runājot par šo mīksto piezemēšanos, runājot par atbalsta samazināšanu un paļaušanos uz konkurenci, tad jā, te var runāt par šādu drošības tīklu. Es īsti nezinu, vai šī politika ir uz pareizā ceļa. Mēs redzām, kas ir noticis eh, piena nozarē. Mēs saprotam, ka tas maksā nodokļu maksātājiem daudz vairāk, tad, kad mēs gribam izmantot šādus drošības tīklus. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka mums ir vajadzīgi vien, vienotī tirgus noteikumi. Mums ir jānosaka šie eh, vienotie spēles noteikumi. Es domāju, ka šeit eh, politikā ir tāda vadošā loma, mums ir jānosaka virziens, un mēs nedrīkstam no tā izvairīties. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka lauksaimniecība daudzos Eiropas reģionos virzās uz leju. Mēs esam zaudējuši daudz darba vietu lauksaimniecības sektorā. Un ir jāatcerās, ka mums šeit ir jātērē daudz finanšu līdzekļu. Galu galā mums ir jādomā arī par nodarbinātības veicināšanu. Tātad eh, šis eh, darba vietu nodrošināšanas jautājums arī ir jāizskata, domājot par lauksaimniecības problēmām un eh, mērķu stādīšanu. Tika uz, uzdoti ļoti daudz jautājumi par finanšu līdzekļiem. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu pirmkārt definēt mērķus, kur mēs, kur mēs vēlamies nokļūt, un pēc tam mums ir jāsaka, cik daudz naudas mums ir vajadzīgs. Jo galu galā nav pareizi, ja mēs sāksim spriest par mērķiem tikai balstoties uz pieejamiem finanšu līdzekļiem. Daudzos jautājumos mums ir jānosaka vēlamais virziens. Tika minēts, ka tirgum ir jābūt taisnīgākam, KLP ir jābūt taisnīgākai pret eh, zemniekiem Eiropā. Mums ir jādomā, kādas būs galvenās prioritātes nākotnē, taču tajā pašā laikā mums ir kritiski jāpaskatās uz eh, KLP kļūdām. No šīm kļūdām mums ir jāmācās un mums ir tās jālabo. Mēs nedrīkstam pieļaut to, lai, š, lai slikta situācija turpinātos. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka lieli finanšu līdzekļi nonāk pie nedaudziem uzņēmumiem. Mums ir jādomā par to, ka lauksainiecības īpatsvars ekonomikā arvien sarūk. Galu galā mums ir jāatcerās arī, ka ļoti būtiski ir tas, ko lauksainieks saņem par, šiem, par saviem produktiem. Mēs pašlaik esam diskusiju sākuma punktā. Šīs diskusijas mums vajadzētu izmantot intensīvi, un tajā pašā laikā mums vajadzētu pieeja šim jautājumam nopietni, jo galu galā šī politika ir ļoti būtiska, tā būs svarīga e, gandrīz visu gada desmitu, un mēs nedrīkstam tam pieiet nenopietni. Tieši tāpēc es ceru, ka diskusijas būs intensīvas un detalizētas. Paldies, tagad ir izteikušies visi koordinatori, un es domāju, ka mums būs jāierobežo turpmākajiem runātājiem dotais laiks, maksimāli divas minūtes, un vispirms papastām, kas kungs. Paldies, priekšstādātāji! Es Izteikšos tikai par dažiem aspektiem. Mūsu komitejas mērķis ir panākt to, lai kopējā lauksaimniecības politika būtu nākotnes politika. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu Eiropas pilsoņu pārstāvju uzdevums. Mēs pārstāvam arī lauku reģionus, un es uh, pilnībā piekrītu Kopelas Santos kungam tajā, ka kopējā lauksaimniecības politikai ir jābūt kopējai politikai, un mums ir jācenšas izvairīties no jebkāda veida vispārinājumiem. Uh, Un, manuprāt, ja lauksaimniecības sektors veicina arī uh, sociāla līmeņa uzlabošanos, tad tas noteikti ir pelnījis arī pietiekamu atbalstu. Tālāk. Es uzskatu, ka mums ir jānolemj, kāda veida politisko modeli mēs vēlamies pēc 2013. gada, un pēc tam mums ir jārunā par budžeta aspektiem. Šī nozara savas specifikas dēļ nevar tikt atstāta vienīgi tirgus eh, likuma varā, jo mums ir jādomā par kvalitāti, par pārtiks drošumu, par vidas aizsardzību. Tie visi ir ļoti svarīgi eh, faktori, kas mums ir jāņem vērā un jānodrošina, un tāpēc mēs nevaram gluži vienkārši visu atstāt tirgus likuma ziņā. Protams, ka ir diskusijas par uh, tiešiem maksājumiem lauksaimniekiem, par to mēs vēl noteikti diskutēsim, kas attiecas uz uh, pilāriem, tad te es piekrītu, kas attiecas uz tiešu palīdzību lauksaimniekiem. Arī te jāsaka, ka ja iepriekšējiem komisāram ir zinām nostalģija pamatot savu amatu, uh, tad es domāju, ka uh, viņai būtu gluži vienkārši jāīsteno to, ko viņa solīja. Un tālāk, kas attiecas uz Pasaules tirzniecības organizāciju, šis jautājums, kurā esmu pastāvīgais referents, es domāju, ka mums būtu jāsaprot, kāda ir mūsu pozīcija, kāda ir mūsu nostāja, ar kādu mēs nāksim klajā šajā organizācijā. Mums nevajadzētu gluži vienkārši um, ļauties tam, ka kopējā lauksamniecības politika tiek reformēta no ārpuses. Es atvainojos priekšsēdētāji, es neizteicos par iepriekšējo jautājumu tikai tāpēc, lai runātu par šo. Um, kopējā lauksaimniecības politika, tās īpatsvars iekšzemes koproduktā ir tikai 0,5%, mazāk nekā 0,5%, un šī nozara Šī nozara saņem, protams, palīdzību, bet jāsaka, ka šī nozara nav nozara, kur mēs subsidējam, kurai mēs palīdzam, tā arī pati sevi atražo. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, Dots kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties Džordžam par ziņojumu. Džordžs viesojās Ziemeļīrijā un mums bija diezgan plaša tikšanās, kurā piedalījās vietējie lauksaimnieki. Jo es domāju, ka runājot par kopēju lauksaimniecības politiku, šīm diskusijām būtu jānotiek ne tikai šajā komitejā, ne tikai ar valdību pārstāvjiem un komisijas pārstāvjiem, bet es domāju, ka šajā diskusijās jāiesaist arī tie cilvēki, kas apstrādā zem, tātad lauksaimnieki. Un es domāju, ka šis e, jautājums par pārtiks drošumu ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem e, saskaras Eiropa. Un es domāju, ka tas e, būs viens no punktiem, kas mums palīdzēs pamatot kopējās lauksaimniecības politikas nozīmīgumu Eiropā. Tāpēc ir ļoti svarīgi veicināt pārtiks drošumu un censties rast risinājumus arī ņemot vērā iedzīvotāju skaitu pieaugumu. Kas attiec uz budžetu, tad es lieliski apzinos, ka e, te ir milzīga konkurence par budžetu līdzekļiem Eiropas Savienībā. Bet ja mēs grasamies darīt ko vairāk, tad es domāju, ka mums vajadzētu paraudzīties uz to, kā mēs varadz, varētu paredzēt, šo, paaugstināt šo te budžeta daļu, kas atvēlēta lauksaimniecībai. Viens no galvenajiem jautājumiem Ziemeļīrijā, par kuriem mēs raud, runājām, bija par maksājumiem. Protams, ka mums ir maksājumi, kas ir ar vēsturiskām piesaistēm, eh, proti tiešie maksājumi. Kopēji lauksaimniecības politikai ir jādod eh, lauksaimniekiem uh, godīgs ienākums. Un es domāju, ka mums jau īpaši būtu jāpanāk tas, lai jaunieši sāktu strādāt šajā nozarē. Manā valstī, um, diemžēl, ļoti daudz lauksaimnieku var nodarboties ar lauksaimniecisko darbību tikai um, daļējā laika režīmā. Tātad nevis eh, pilnu laiku strādājot lauksaimniecībā. Mums būtu jādomā arī par um, produkciju un noteikumiem, kurus mēs uzliekam lauksaimniecības, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Paldies! Un tagad nākamais runātājs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mums vajadzētu analizēt to, ko mēs esam sasnieguši, un, un mums būtu jādomā arī par to, ko kopējā lauksaimniecības politika ir devusi Eiropas Savienībai, un tikai tad mēs varēsim definēt mērķus nākotnē. Mums ir jāizdara secinājumi no um, 2007. gada pārtiks krīzes. Tas ir jāparāda skaidri, jāparāda sabiedrībai. Mums ir jādara viss iespējams, lai sabiedrība saprastu, cik svarīgi ir, svarīgs ir pārtiks drošums. Bieži vien tiek runāts par tirgiem, bet jūs lieliski zināt, ka tirgs vien nevar eh, koriģēt situāciju. To mēs redzējām kaut vai banku jomā. Un es domāju, ka runājot par lauksaimniecību, kurā ir sava specifika, tad jāsaka, ka šajā jomā ir nepieciešama intervents tirgu. Kaut vai tāpēc, ka atšķirīgi ir ieņēmumi un ir atšķirīgs arī eh, ražīgums. Tālāk, protams, mums ir jādomā par Eiropas tirgu, bet mums ir jādomā par pasaules tirgu, un mums ir nepieciešams risinājums pasaules līmenī. mums ir jādomā par sarunām Pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros. Tālāk ir šī te stratēģija 2020. gadam, bet acīm redzot, šajā stratēģijā nekas netiek minēts par lauksaimniecību, par kopējā lauksaimniecības politiku, par pārtiks drošumu. Mēs it kā izvirzām sev jaunus mēģus, bet mēs nerunājam par pieredzi, mēs nerunājam par to, kas jau ir eh, lielisks, ko mēs esam panākuši un kur mēs varētu turpināt. Lauksaimniecība uh, dod pienesumu sabiedrībai, bet es domāju, ka visu nevajadzētu finansēt tikai un vienīgi no kopējās lauksaimniecības politikas, jo eh, sabiedrība to varētu nesaprast. Varbūt mēs varētu eh, finansēt eh, dažas aktivitātes un dažas savukārt finansēt no citiem līdzekļiem, lai viss netiktu pilnībā finansēts no kopējas lauksamniecības politikas budžeta. Un tālāk jāsaka, ka neatkarīgi no mūsu politiskās pārliecības mēs esam viensprāts par to, ka mums būtu jāvienojas visām uh, valstīm. Un uh, jāsaka, ka šis te budžets nav 0,5, bet 0,35% šobrīd. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kā jau kolēģis Šikerskis nu pat teica, uh, Mēs redzam, ka eh, kļūst ar, kļūst ar vien karstāks runājot par lauksaimniecību šajā zālē, bet es eh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es apsveicu vispirms Lajankungu, jo viņš pilnīgi pareizi iepazīstināja mūs ar problēmām, kurām mums ir jātiek eh, galā. Mums vispirms ir jādefinē mērķi. Protams, pirmā ir, pirmais ir pārtiks drošums. Uh, šie tie pārtiks pārpalikumi noteikti neturpināsies bezgalīgi, jo cilvēku skaits pieaug un krīze ir neizbēgama. Tāpat arī e, klimata krīze. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta tāda lauksamnieciskā darbība, kas ir labvēlīga vidē un nevis otrādi. Un visbeidzot, sociālā drošība. Es domāju, ka lauksamniecības e, modelim ir jāpanāk tas, lai cilvēki paliktu lauku rajonos un lai viņi ne, nepārceltos dzīvot uz pilsētām. Diemžēl šobrīd jauni lauksaimnieki pamet laukus un dodas dzīvot pilsētās. Es pamanīju, ka cilvēki vēlēt, ka kolēģi vēlētos panākt, lai šī sistēma būtu godīga, bet hektāra maksājuma atšķiras no 600 hektāri, eiro par hektāru tajās valstīs, kur saņem visvairāk līdz pat 70-80 eiro par hektāru citās valstīs. Es domāju, ka tas noteikti būtu jāmaina. Un visbeidzot runājot par budžetu. Es nevaru iedomāties, kā mēs varētu samazināt šo budžetu, bet es nezinu arī, kā mēs tiksim galā ar šīm atšķirībām, ja budžetu ne, neizdosies palielināt. Uh, Eiropas Savienība pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir politiski stiprāka, bet es domāju, ka tai būtu jākļūst arī sociāli stiprākai. Mums būtu jāuzlabo savs kapitāls, mums būtu visiem spēkiem jācenšas cīnīties par lauksaimniecības politikas eh, budžetu. Un es ceru, ka diskusijas būs tikpat kārstas kā šobrīd zālē. Paldies, un tagad Mišelam Dantēnam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, ņemot vairāk nav daudz laika. Es domāju, ka Čērčs deva patiešām pareizos jautājumus šai komitejai. Uh, Gribētu nedaudz parunāt par pārtikas drošības jautājumu. Mums, mēs visi piekrītam, ka KLP ir jāvienkāršo, bet tajā pašā laikā mēs sakam, ka KLP ir jāuzstāda ar vien jaunu uzdevumu. Šodien koordinatoru sanāksmē mēs vienojāmies, ka ir jāraksta ziņojums par sievietēm lauksaimniecībā. Nu, es neizturos naidīgi pret sievietēm lauksaimniecībā, bet es domāju, ka mums pašiem ir jāuzņemas atbildība par to, ka mēs uzliekam ar vien vairākus vairāk uzdevumu lauksaimniecības atbalsta, atbalsta pasākumiem. Ja runa par pārtikas drošību un pārtikas ražošanu, es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem lauksaimniecības uzdevumiem, un tas mums būtu jāatbalsta. Galu galā šis uzdevums nav mums uzspiests. Te gribētu atgādināt par ASV chlorētajām vistām un par Brazīlijas lielopu gaļu. Es domāju, ka mums ir jādomā par šādiem jautājumiem ja mēs vēlamies, lai trešās valstis ievērotu mūsu standartus, tad mums kaut kas ir jādara šī jautājuma labā. Mums ir vajadzīgi pareizi standarti, labi standarti. Ja runa par laiku, tad, manuprāt, KLP ir kļuvusi par komplicētu runājot par vidas aizsardzību. Es domāju, ka mums ir jādomā par struktūru fondiem, par to labāku pārvaldību. Mums ir jānodrošina, lai šie fondi neizmaksātu tik dārgi. Es domāju, ka vienkāršojot KLP, mums ir jādara uh, Uh, kaut kas, lai samazināt mūsu atbildību. Es, protams, nevēlos izklausīties naidīgs, bet uh, mums ir jāizmanto uh, solidaritātes fonda un citu fondu arhitektūra KLP īstenošanā. Galu galā KLP galvenais uzdevums ir ražot pārtiku, ko cilvēki vēlas ēst, lai tā atbilstu augstajiem Eiropas Savienības standartiem. Visi pārējie uzdevumi ir sekundāri. Paldies. Parolā Mišedatē. Paldies, tagad vārds Dantēna kungam. Paldies, priekšsēdētāji, es pateicos referentam par to, ka viņš mūs ievadīja šajās diskusijās, tā kā viņš to darīja. Es domāju, ka šīs diskusijas izraisa milzīgu satraukumu dalībvalstīs, lauksaimnieku vidū, jo lauksaimniecība ir eh, tāda nozara, kas nevar gluži vienkārši īsā laikā mainīt savu darbību par pagriezt to par 90 grādiem, un ja mēs tik tiešām vēlamies panākt zinām attīstību, mums ir jāsaprot, cik grūti ir pielāgoties lauksaimniecībām izmaiņu gadījumā. Es vēlētos uzsvērt, ka, manuprāt, diskusijas par budžetu ir pilnīgi dabisks. Tad, kad mēs runājam par budžetu, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam šeit vai kādā uh, dalībvalstī, Par pirmo budžetu vienmēr ir grūti vienoties, tāpēc mums ir jāatrod argumenti, lai mēs pamatot šo budžetu. Noteikti ir vērts atgādināt, ka kopēja lauksaimniecības politika sākotnēji nav lauksaimniecības politika, bet politika, kuras mērķis ir nodrošināt pietiekamu uh, pārtiks daudzumu Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka runājot par šo jautājumu 2010. gadā, mums ir jādomā par to, kas ir noticis iepriekšējos gados. 20, 2007. un 2008. gadā cenas eh, strauji pieauga, pieaug cenas arī eh, patērētājiem, un tas, kas ir noticis finanšu sektorā, liek mums būt piesardzīgiem arī šī gadījumā. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā šis arguments, eh, šis satraukums izstrādājot savu politiku turpmākajiem gadiem, mums vispirms ir nepieciešama tāda politika, kas regulē. Un e, šo regulējumu mēs nevaram īstenot ar 80. gadu līdzekļiem, kaut vai tāpēc, ka šobrīd mēs esam 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā. Uh, Un eh, lauksaimniecības politikai jāturpina piemēroties. Tiek runāts par uh, konkurētspēju. Es domāju, ka konkurētspēja tas nozīmē, ka mums ir jārod līdzekļi pētniecībai, jārod līdzekļi, lai modernizētu un piemērotu saimniecības jaunajiem konceptiem un jaunajam kontekstam. Tad, kad mēs runājam par klimatu pārmaiņām, to mēs teicām jau vakar, ir nepieciešams paredzēt līdzekļus lauksaimniecību atba lauksaimniecība atbalstam. Tālāk, kas attiecas uz eh, iespējamo renacionalizāciju. Es esmu no tiem, kas atbalsta kopīgu vienotu Eiropas Savienības politiku, jo eh, mūsu 27 eh, dalībvalstis ir solidāri šajā jautājumā par pārtiks drošumu. Mēs nevaram nodrošināt pietiekam produkciju, ja mums nav šādas te kopīgas politikas. Paldies, un tagad vārds Žozepu vēl uz divām minūtēm. Es arī vēlētos apsveikt uh, ziņotāju, jo es uzskatu, ka šīs debats ļoti labi parāda, ka kolektīvi ir ļoti liela vēlme iet uh, vienā virzienā, un tas ir kas ļoti interesants un, protams, pozitīvs. Pavisam īsi. Mēs esam krīzes situācijā, to atgādināja visi. Tad ir viens skaidrs, kur vēlos nosaukt šodien Eiropā, kamēr mēs par to runājam. Viena saimniecība ik pēc trim minūtēm slēdz savu darbību. Viena saimniecība ik pēc trim minūtēm šīs dienas Eiropā. Tātad tik tiešām mēs runājam par krīzes situāciju. Mēs pamatojāmies uz lieliem Romas līguma principiem, trim principiem - pabarot eiropiešus, ļaut patērētājiem um, iegādāties pārtiks preces par pieejamu cenu un lauksaimnieku ienākumu. Šis veids nekad nav bijis sasniegts. Ir jāmācās no pagātnes un jāraugās kopš 95. gada, kopš uh, lauksaimniecības iekļaušanas patiks. Uh, uh, Pasaules tirdzniecības organizācijā situācija ir ievērojami pasliktinājusies gan ņemot vērā cenas pasaules tirgu, kurām nav nekāda ekonomiskā pamatojuma. Pasaules pārtiks cenām nav nekāda pamatojuma un nav nekāda saiknes ar realitāti, jo runa ir par pārpalikumu cenām. Tātad šajā politikā ir jāiekļau šie vēsturiskie elementi un vēlreiz jāuzdod jautājums, kādā veidā Eiropā mēs maksājam preces lauksaimniekiem par reālu cenu. Un tad, balstoties uz šī principa ar atbalstiem, mēs varam arī uh, nodrošināt nu, efektīvi šīs politikas īstenošanu. Un arī jautājums par pārkvalificēšanos jau vairāk cilvēku runāja par ekoloģiju. Šodien, manuprāt, mums var būt atbalsts vairākiem gadiem un arī tad globālas eh, lauksainiecības sistēmas uh, pārveidošanu. Un vēl viena lieta, kas ir absolūti fundamentāla, mēs runājām par attiecībām ar citām valstīm, jo īpaši ar dienvidu valstīm šodien notiek absolūta konkurences skropļošana, un mēs zinām, ka e, šo kropļošanu veidojam mēs un nevis citi. Tādēļ e, KLP instrumentiem nevajadzētu iznīcināt citu lauksaimniecību, e, citu lauksaimniecības citvietu pasaulē, jo īpaši vājākajās valstīs. Nu ko, jāiet spriekš ļoti ātri. Oje, Nička kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. KLP ir uh, jāvērš ne tikai uz lauksaimniekiem, bet arī uz visiem Eiropas pilsoņiem, jo tā ir ļoti spēcīga politika. Mums ir jānodrošina šīs politikas augstā stratēģija, bet arī jānodrošina pārtiks pēc augstā kvalitāte Eiropas telpā un jaņem vērā arī vidas un sociālajie aspekti. Un tam ir jātiecas uz visu Eiropas reģionu produkciju. Mums ir jāatbild jauniem izaicinājumiem, ne tikai klimata izmaiņām. Lauksaimniecībai tur ir liela loma, bet arī enerģētiskais izaicinājums. Mēs nevaram izstrādāt tādu KLP, kura varētu atbildēt šādiem izaicinājumiem bez spēcīga budžeta. Kā LP stratēģijai ir jābūt tādai, kurā apkopa visus šos izaicinājumus. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, piesardzīgiem attiecībā uz KLP un tirgu un jārauk, kāda tad ir šī tirgus ķēde, lai šī tirgus ķēde būtu vienlīdzīga visām pusēm lauksaimniecības preču tirgus ir ļoti specifisks. Tas nav tāds kā citi. Ir jābūt nepieciešamiem regulējošiem instrumentiem, tieši kur ir izstrādāts šim tirgum. Ja mēs vēlamies panākt taisnīgu tirgu, ir jānodrošina um, drošības tīkls, lai varētu izmantot šos eksporta atmaksas mehānismus, kuri var būt ļoti efektīvi salīdzinot ar. Um, attiecībā šīm izmaiņām, lai mums būtu iespēja reaģēt uz izmaiņām. Arī kas notiek pie mūsu konkurentiem. Un mēs vēl gribētu teikt arī to, ka pēc pārdomām, debatēm, kādas notiks, es ceru, ka mēs nonāksim pie ļoti efektīvā rezultāti. Lavīkungs, vien minūte jūs rīcībā. Vienā minūtē es mēģināšu pateikt visu, ko domāju par šo lietu. Pirmkārt, manuprāt, ir jāpateic jums par šīm debatēm, jo šīs debates man sniedz eh, daudz ļoti liederīgus argumentus, kurus varētu izmantot budžeta komitejā. Esmu budžeta komitejas pastāvīgais ziņotājs. Uh, Un daļa no diskusijām, kuras notiks šeit, šeit ir daudz interesants lietas, un tieši tādēļ es tur varēšu labi aizstāvēt KLP budžetu. Es neiedziļināšos lauksaimniecības jautājumos. Jebkurā gadījumā es ceru, ka mums vēl būs nepieciešamais laiks, lai varētu šo, šīs debats izvērst. Tajā pat laikā ir jāpamato lauksaimniecības politika budžeta komitejā. Un tas ir jādara salīdzinot arī ar citu citām politikām, jo uzbrukumi būs lieli lauksaimniecības budžetām un mums vajag kopīgu aizsardzības politiku un stratēģiju. Jebkurā gadījumā lauksaimniecība būs ļoti uh, liela ietekme uz finanšu perspektīvām, un, bet mums ir jāizstāv lauksaimniecības politika, lai šī lauksaimniecības politika kļūtu aizvien lielāk vides, uh, ainavas politika. Pretējā gadījumā būs ļoti grūti cīnīties. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu. Tādējādi mēs varēsim arī aizstāvēt lauksaimniecības politiku iepretim citām politikām. Budžeta komitejā liels paldies. Priekšētais paldies Giovanni Olečnika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, jāuzdod jautājums, kam ir domāts šī kopējā lauksaimniecības politika ne tikai lauksaimniekiem, bet, protams, patērētājiem arī. Ir jādara viss, lai visi eiropieši varētu ar kopā ar mums aizstāvēt šo politiku, jo viņi jau lemj par KLP paredzēto budžetu un vai KLP tiks īstenots vai ne. Tādējādi ir jāpadomā, vai visi lauku iedzīvotāji, lauksaimnieki ap saprot galveno KLP mērķi, proti nodrošināt uh, pārtiks piegādi visiem eiropiešiem un patērētājiem. Mm augstas kvalitātes pārtiks preces ar par pieejamu cenu? Tāds ir galvenais jautājums. Ja mēs atrodam atbildu šo jautājumu, pat ja šis jautājums īpaši laukos nav tagad īpaši aktu, aktuāls, nav īpaši modē, tad ir jādomā, kāds KLP mehānisms varētu izmantot, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri mēģina nodrošināt augstvērtīgas pārtiks produktu pieejamību tirgū par pieejamu cenu. Es domāju, ka Šo mērķi mēs varam sasniegt uh, Eiropas Savienībā ļoti vienkāršoti, standartizēti, vienoti, samazinot administratīvo slogu, par to jau runājām vakar. Vēl viens svarīgs elements, kādā veidā palīdzēt uh, lauku iedzīvotājiem ja, kuri dzīvo laukos, bet pašlaik neražo preces tirgumu un bez kopienas atbalsta viņi nevarēs uh, at, uh, izdzīvot, un viņi varēs, mēs viņiem varam palīdzēt nodrošināt augstas kvalitātes valsts uh, pakalpojumus, nodrošināt mehānismus, kas grozītu uh, lauksaimnieku attieksmi šo lauku cilvēku. Ja nodrošina izglītību, dažādas aktivitātes, sporta aktivitātes jāīsteno ne tikai ar KLP starpniecību, bet arī ar koheiziju fondu starpniecību. Paldies, atvainojiet, cik priekšsēdētājs, bet uh, mēs vēl atgriezīsimies pie šī dokumenta. Tas ir ļoti svarīgs, bet pulkstens jau ir pūs viens un ir drīz jābeidz. Tagad jārkungam vārds. Non perdere tempo prezioso, per 50 secondi, jā. 15 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Man liels prieks, ka man tomēr ir iespēja izteikties. Es piedaru pie tiem, kas uzskata, ka mums eh, komitejā vajadzētu vienoties eh, par tādiem jautājumiem, kur mēs varam vienoties. Tad, tad mēs visi vēlamies konkurētspējīgu lauksimniecību, kas aizsargātu vidi un kas nodrošinātu vajadzīgos pārtikas produktus cilvēkiem. Un tad mums kopīgi vajadzētu cīnīties par pietiekamu budžetu. Šeit nav no runa tikai par 5%, no 5% nevar uh, izdzīvot, jo galu galā mums jādomā par eirozonu un tās paplašināšanos. Mums ir jādomā arī par tarifu sarunām. Mums ir jāatcerās par iepriekšējām cīņām šajā sakarā. Galu galā mēs esam zaudējuši šajās cīņās. Es domāju, ka mums tagad ir pietiekami daudz laika šajā komitejā, lai izstrīdētos par detaļām. Tāds būtu mans lūgums. Ivanis Garcia. Paldies, priekšēdētāji. Es domāju, ka šeit ir runa par diviem tematiem. Pirmkārt, budžets, un nākamais mums ir vajadzīgi pietiekami līdzekļi. Pa, mums ir jādomā par tādām finanšu perspektīvām, lai mēs varētu runāt par lauksaimniecības mērķu izpildi. Tāpat mums ir jādomā arī par modulācijām, ja nebūs pietiekami daudz budžeta. Ir tādas valstis, kas iegūst vairāk naudas no KLP, un citas iegūst mazāk, piemēram, jaunās dalība valstis. Ir starp vecajām dalībvalstīm, tādas dalībvalstis, kas saņem tādus kā čekus no KLP. Es domāju, ka tā nav vienlīdzīga attieksme. Tad, kad mēs būtu, būtu skaidri noteikti, cik daudz naudas mums būs, tad mums ir jādomā par uh, drošu un kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu. Mums ir jānodrošina pārtikas drošība Eiropā. Tāpat mums ir jādomā arī par PTO iesaistīšanos, jo tirgus regulēšana ir ļoti būtiska. Mums ir skaidri jāiestājas par šiem jautājumiem. Mēs nedrīkstam uh, eh, KP uh, eh, punktus uh, balstīt uz finanšu perspektīvām. KP ir jāaks tikai piecus gadus. Paldies. Paldies, Magineses kundzei vārds. Jūs būsiet pēdējā runātāja. Paldies, es gribēju runāt par Lavijas, Lavijas kunga teikto. 2011. gada budžets būs jau lielas, radīs mums daudz problēmu. Jūs visi zināt, kas notiks, ja mēs pārkāpsim griestus. Es domāju, ka finansiālā ziņā mēs visi esam ierobežoti. Ja runa par sabiedriskiem pakalpojumiem, par pakalpojumiem sabiedrībai, tad. Uh, Šķiet, ka vīdē, vīdes aizsargi grib iegūt uh, lauksaimnieku budžetu. Es domāju, ka lauksaimniecības balsi vajadzētu sadzirdēt, pašlaik to neviens vairs nedzird. Jā, tirgus svārstīguma jautājums ir ļoti būtisks. Mēs esam jau redzējuši, kas notiek piensaimniecības nozarē. Mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds atkārtotos. Protams, mums ir jāpaskatās, kādas ir, mu, kāda ir mūsu varianta, bet mēs nedrīkstam izmest tos instrumentus, kas pašlaik darbojas. Runājot par eh, līdzekļu pārdalīšanu, lauksainiekus tas ļoti satrauc, jo viņi nevēlas, ka viņiem atņems naudu, un to politiķi noteikti var saprast. Mums ir jāizdomā, kādus eh, līdzekļus mēs varam izmantot eh, naudas pārdalē. Es gribētu uzdot jautājumu šis jautājums par taisnīgumu. Mani, ko, mani bērni bieži vien man saka, ka es neesmu taisnīga pret viņiem, bet eh, vai tas ir tas pats, kas vienlīdzīgi? Es domāju, ka mums vajadzētu saprast šīs dažādās izmaksu sistēmas un izmaksu struktūras dalībvalstīs. Džordž, vēl tev veiksmes, es domāju, ka jums to vajadzēs ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Es zinu, ka daudzi vēlējās izteikties, bet mums, diemžēl, ir sēde pašlaik jābeidz. Mums ir vēl viens punkts, ko izskatīt, bet jebkurā ja gadījumā pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Lielas paldies Čečam Lionam, jums ir patiešām jāveic pamatīgs darbs. Mēs gribētu jums uzreiz sniegt pozitīvas, mērenas, caurdzamas atbildes šai politikai, jo galvā šī politika interesē visus lauksaimniekus, īsnībā visus Eiropas pilsoņus. Bet pirms slēgsim sēdi. Mums ir divi punkti. Viens ir Maginas skundze vēlējās izteikties, jo viņa vēlētos uh, jūs informēt par uh, budžeta procedūru 2011. gadam. Un pēc tam Lavijas kungs vēl vēlējās runāt. Paldies, es izteikšos īsi. Kā jau jūs zināt, uh, komisija tika ievēlēta vēlāk, un līdz ar to nebija politikas par, nebija dis diskusiju par uh, igadējās politikas struktūru. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. februāris, un debatas notiek šodien. Esmu iesniegusi grozījumu rezolūcijai, ko ir sagatavojis referents, un šis grozījums ir par lauksaimniecību. Ja kolēģiem ir kādi komentāri, lūdzu, kontaktējieties ar maniem darbiniekiem un nosūtiet savus komentārus. Savus grozījumus varbūt es varu nosūtīt par e-postu, tas noteikti ir noderīgi, jo laika ir maz. Tāpat vajadzētu nedaudz pārgrozīt dažus punktus, dažu punktu kārtību, bet tas nav pārāk svarīgi. Kā jau es minēju, laiks ir ļoti ierobežots, tāpēc lūdzu atbildiet man drīz. Pēdējais darba kārtības punkts. Aņū kungs ir lūdzis vārdu. Viņš vēlas izteikties par to, ko padomu vakar runāja. Lielas paldies, priekšādētāji. Tas ir saistīts ar aizliegumu putnu būru ieviešanai Polijā. Manā vēlēšana apgabalā ir kāds cilvēks, kas, kāds zemnieks, kas darbojas ar šiem uh, būriem. Viņš saka, ka pašlaik sistēma ir koloniāla. Viņš pašlaik tikai 80 tūkstošus putnu audzē šādos būros, bet viņam vajadzēs investēt ļoti daudz naudas līdzekļu, lai viņš varētu izmantot jaunu aprīkojumu. Tieši tāpēc viņš, viņu ļoti uztrauc šis poļu lūgums aizkavēt aizliegumu uz pieciem gadiem. Uh, Viņš grib jautāt, vai eh, Rumānija un Bulgārija arī tiks iekļautas šajā polijas aizliegumā, proti olas, kas eh, tiek audzētas šādos būros, varēs tikt pārdotas Lielbritānijā. Tas nozīmē, ka eh, šīs olas konkurēs ar viņa paša ražotajām olām. Viņš uzskata, ka šie nodokļi, kas tiek izmantoti lauku attīstībai Polijā, norāda uz to, ka komisijai vajadzētu ievērot vienādus standārtus visā Eiropas Savienībā. Grazie, onorevole Aņo. Grazie a tutti. Paldies. Līdz ar to esam noslēguši šās dienas sanāksmi un nākamā notiks 16. martā. Maigi.